señoras y señores dāmas un kungi labrīt godātie draugi gribu vēlreiz uzsvērt tieši draugi nesaka to tā tukšu vārdu pēc Nevēlos te izteikties kaut kā pārlieku oficiāli vai formāli. Vēlos jūs saukt par draugiem. Esmu strādājis ar nacionālajiem parlamentiem, veidojis ar tiem attiecības jau ļoti ilgi, un tas nozīmē, ka daudzus no jums jau pazīstu, redzu šeit, lūk, zināmas sejas. Daudz no mums tagad ir jau ne tik vairs kolēģi, bet arī draugi. Un tieši tāpēc gribu jūs šodien šeit sveikt un darīt to pavisam tiešām no sirds Ir ārkārtīgi liels prieks, ka jūs atkal esat ieradušies, esat šodien šeit, šeit Eiropas parlamentā. Šī sanāksme veltīta ES pārvaldībai globālās pārvaldības kontekstā. ar ārkārtīgi lielu prieku eh, stāstīšu, ka tieši kopā ar Otomāru Karas esam sasaukuši šo sanāksmi. Viņš ir lūk līdzpriekšsādātājs. Mēs esam divi e, eh, vicepriekšsādātāji, kas atbildīgi tieši par attiecībā ar nacionālajiem parlamentiem, un tāpēc lūk šī mm, atbildība ir mūsu abrokās. Jāsaka, šīs dienas darba kārtībā iekļauts ļoti daudz punktu. Jā, mums jāskatā ārkārtīgi daudzi un dažādi temati un diskusiju punkti. Karasa kungs būs tas, kas eh, vadīs šīs sanāksmes, nu, tā teikt, to būtiskāko daļu. Viņš ir tiešām veicis arī, zināms, iestrādu šai jomā, gatavojies, bet es gribu lūk nakt klajā ar ievadvārdiem, jūs visus šeit sveikt un izmantot šo iespēju, lai nāktu klajā ar pāris vispārīgi raksturu komentāriem. saskaņā ar mūsu rīcībā esošo informāciju jāsaka, ir ietušies ļoti daudz nacionālo parlamentu pārstāvi, pārstāvēt ir ļoti daudzi nacionālajie parlamenti. Par to prieks. Un jāsaka, ir radušies arī ļoti daudz tādi, nu, atbildīgi samatus ieņemoši parlamentu pārstāvi, piemēram, lūk, pārstāvi no komitejām, no prezidijiem un tā tālāk. Ir ārkārtīgi liels prieks mūsu vidū šeit redzēt arī parlamentu darbiniekus. Ar viņiem arī esam strādājuši plecu pie pleca, nu jau krietnu brīdi. īpaši, ja runājam, piemēram, par kosaku darbību un aktivitātēm. Esam strādājuši ar šo dienestu darbiniekiem patiešām ļoti ciešā sadarbībā un, nu, jāsaka, darbs ir vainagojies ar panākumiem. Tas devs gandarījumu un eh, tāpēc, lūk, priecājamies šeit redzēt arī darbiniekus. Tāpat priecājos, ka te ir arī Eiropas parlamenta darbinieki un arī viņiem gribu teikt paldies par paveikto darbu īstenojot sadarbību ar nacionālajiem parlamentiem. Parasti mēs jūs visus saucam par Nacionālo parlamentu pārstāvjiem, bet jāsaka šodien. Jo šeit ir arī Nacionālo parlamentu administrācija pārstāvi. Kā jau teicu iepriekš, mans draugs Otomārs Karas eh, organizēs debates vēlāk šodien. Un man jānorāda, ka šī parlamenta sasaukumā nu, esam iegājuši tā teikt finiša taisnē. Visi esam, protams, nedaudz nobažījušies par to informāciju, kas lūk nāk no dažādām sabiedrības aptaujām, tostarp Eirobarometra organizētajām aptaujām. Sastopamies šobrīd ar nu, šo faktu atspoguļoto realitāti. Un izskatās, ka var gadīties tā, ka Eiropas parlamenta vēlēšanās iedzīvotāji nepiedalās īpaši entuziastiski, un tas jāsaka rada bažas. Protams, būs tādi, kas balsos, bet eh, šķiet, ka piedalīsies ļoti neliels sabiedrības eh, pārstāvju skaits. Skaitļi, kas ir mūsu rīcībā šobrīd, liecina, ka tādējādi nu, negatīva ietekme būs ne tikai uz parlamentu un citām iestādēm, tas liecina par ko vairāk. Tas liecina par to, ka Eiropas pilsoņi ir vīlušies. Mm, ar politisko vēlēšanu institūciju kā tādu. Viņi tācīm redzot nav, uh, nav priecīgi par to, kādā vē, nav stāvās aizmā par to, kā tiek īstenots tiesiskums valstīs. Un tā vien šķiet, ka šī plaisa starp politiķiem un pilsoņiem ar vienu pieaug. Trūkst uzticēšanās, savstarpējas uzticēšanās un uzticēšanās no pilsoņu puses parlamentārajām institūcijām un politikai kopumā. Un, protams, ka tas viss, lūk, ļoti labi atspoguļojas tajos faktos, ko mēs saņemam. Un šāda ir informācija mūsu rīcībā. Tas arī ir tas lielais izaicinājums, ar ko sastopamies šobrīd. Mēs visi ar to sastopamies. Nav nekādu šaubu, ka ņemot vērā šos faktus, eh, šīs dienas diskusijas līdz ar to būs vēl jo nozīmīgākas. Jāsaka, esmu atbildīgs ne tikai par attiecībām ar nacionālajiem parlamentiem. Es turklāt nodarbojos arī ar Eiropas vēstures ēkas projektu, par kuru gribētu jums arī pastāstīt kā mm, vēlāk. Protams, mēs e, strādājam pie šī projekta kopā ar Hans Gertu Poterinu, kas ir bijušais Eiropas parlamenta priekšsēdētājs un šobrīd Konrāda Adenora fonda vadītājs Vācijā. Un šis projekts, jāsaka, tiešām ir vienkārši fascinējošs. Tas ir tāds fascinējošs uzdevums, kas mums jāpilda, un mēs aktīvi līdzdarbojamies uh, šai jomām, bet neskatoties uz to, esmu tāpat atbildīgs arī par daudzvalodības principu ievērošanu Eiropas parlamentā, respektīvi dažādu veidu tulkošanas pasākumiem, gan mutiski, gan rakstiski. Un jāsaka, ka mēs esam vienīgā institūcija pasaulē, kur mēs strādājam 24 valodās. No rīta līdz vakaram, katru dienu. Un tā kā mēs vēlamies, lai Eiropas Savienība ir tāds globāli nozīmīgs spēlētājs, kas, protams, var stāties pretim un strādāt kopā ar citiem, eh, pa, citām lielām struktūrām, mēs izmantojam ne tikai Eiropas Savienības oficiālās valodas, bet arī lūk šo mūsu partneru valodas, tā lai veicinātu kopā mieru, tiesiskumu, sociālo taisnīgumu. Un tāpēc papildu šim 24 valodām neret izmantojam šeit Eiropas parlamentā arī krievu valodu, arābu valodu, mandarīnu valodu Nu, tas lūk tikai tādi daži piemēri tam, kādas valodas izmantojam. Nu, un tad, lūk, šeit parlamentā visiem ir iespējas izteikties savā dzimtajā valodā. Tas jāsaka, varbūt arī tāds nedaudz pretrunīgs jautājums, jo, piemēram, vienmēr ir tādi, kas uzskata, ka vajadzētu varbūt tērēt mazāk līdzekļu uh, šai jomai. Un, nu, jāsaka, tie ir daudz un dažādi faktori, kas ietekmē kopējās diskusijas. Bet Es uzskatu, ka runāt dzimtajā valodā ir ārkārtīgi svarīgi. Tas nozīmē savukārt arī, ka Eiropas palso, pilsoņi var uzklausīt mūs. Viņi var klausīties visas šīs sanāksmes paši savā valodā. Ne jau par to runājam, ka mēs runājam savā dzimtajā valodā, bet arī par to, ka Eiropas Savienības pilsoņiem ir iespēja klausīties viņu dzimtajā valodā visu, kas norisinās šeit Eiropas parlamentā. Pilsoņi, pilsoņu uzticība un ticēšana demokrātijai, protams, ir cieši saistīta ar to, ka viņiem ir iespēja sekot līdzi tam, ko mēs darām, un tam jānotiek viņu pašu valodā. 80% ES pilsoņu runā tikai un vienīgi savā dzimtajā valodā. Tātad 80% es pilsoņu eh, nevarētu saprast mūs, ja šeit nebūtu iespēja eh, organizēt darbu viņu dzimtajā valodā nu, piemēram, tas, šis 80% rādītājs attiecas, piemēram, arī uz Lielbritāniju, kur pārsvarā visi tomēr runā tikai un vienīgi angļu valodā. Tāpēc jāsaka, šis daudzvalodas princips nav viss nekāds luksus vai, vai tāda kaprīze. Es domāju, ka šis princips attaisno izdevumus, ko tas, ar ko tas saistīts. Domāju, ka daudzvalodības princips Eiropas Savienībai tomēr nemaz nav tik dārgs. Tas maksā faktiski katram pilsonim vienu kafijas krūzīti gadā. Uh, Nu, protams, kopā tas viss uh, noved pie diezgan liela skaita, jo, protams, iedzīvotāji ir uh, eh, 500 miljoni Eiropā, bet domāju, ka daudzolīdz princips svarīgs. Un tad, kad mums tiek vaicāts, kā atjaunot uzticēšanos, uh, parlamentārajām struktūrām, tad mums ir jāspēj nodrošināt lūk darba procesu atspoguļošanu viņu pilsoņu dzimtajās valodās, tā lai viņiem ir iespēja iepazīties ar mūsu darbu, sakot tam līdzi. Nu lūk, vienkārši gribēju izmantot šo iespēju, lai jums to visu izstāstītu un vienlaikus teiktu sveiki arī mūsu tulkiem kas ļauj mums uh, izteikties, kas palīdz mums izteikties. Tāpat gribu teikt paldies arī tehniķiem, kas ir šeit un kas palīdz mums tikt galā ar visu šo ļoti sarežģīto iekārtu struktūru. Mums ir līgumi noslēgti ar 140 universitātēm, kas nodarbojas ar tulku apmācību, tulku un tulkotāju apmācību. To visu saku tāpēc, lai iedrošinātu jūs runāt savā dzimtajā valodā Paturiet prātā, ka mūsu šīs dienas diskusijas tiek arī translētas internetā. Un Eiropas pilsoņi var tajās klausīties visā Eiropas Savienībā. Un tātad. Tālāk došu vārdu līdzpriekšādātājam Otomāram Karasam. kurš mums pastāstīs, kāds sagatavošanās darbs veikts gaidot šo konferenci. Uh, Frank Martīne. Jā. Godātie dāmas un kungi, arī es vēlos jūs sirsnīgi sveikt šeit Eiropas parlamentā, kur mēs pārstāvam Eiropas pilsoņus. Parasti mēs šeit sanākam kopā, lai diskutētu par jautājumiem, kur mums ir dalītā atbildība vai kompetence. Pirms dažām nedēļām mēs šajā telpā kopā ar Grieķijas prezidentūru padomē, kopā ar parlamentāriešiem pārunājām tieši šo te fiskālo paktu kā vienu no jautājumiem un otru Otrs jautājums bija sadarbība tieši Eiropas semestra ietvaros, tas ir par ekonomikas rādītājiem. Un šajā Eiropas parlamentārajā nedēļā mēs redzējām, ka mēs īsti nesēžam vienā laivā, mums nav tā kopīgas, kopības sajūta, mēs it kā mēģinām aizsargāt sevi viens no otra. Un mēs redzam, ka ir globāla krīze, un tai ir jārod risinājums. Uz šodienas konferenci mēs jūs uzaicinājām, lai runātu par kopīgo, par tiem kopīgajiem jautājumiem, kas interesē mūs visus, kas ir vienojoši visiem parlamentiem. Un es domāju, ka viens no tādiem jautājumiem ir tieši parlamentu stiprināšana gan valsts, gan arī Eiropas līmenī. Un arī parlamentu lomas stiprināšana šajā globālajā pasaulē, jo tikai tādā veidā, ja mums būs spēcīgi parlamenti, mēs varēsim stāties pretī globalizācijai un darīt to demokrātiskā veidā, demokratizējot šos dažādos procesus. Un, protams, tas vienmēr notiek ar parlamenta starpniecību. Tātad mums ir šeit kopīga atbildība, kopīgas rūpes. Proti stiprināt parlamentus globālajā demokrātijā. Mums ir jānodefinē, kāda ir mūsu loma mūsdienu pasaulē kā mēs varam atspoguļot savu pilsoņu gribu, lemjot par dažādiem jautājumiem. Mūsu valstis attīstās dažādi, un mēs redzam valstis, kur aizvien vairāk loma tiek piešķirta tieši valdībām, un parlamenti savu lomu zaudē, bet Šodien šīs dienas konference ir veltīta tieši tam, lai mēs runātu par parlamenta lomas stiprināšanu gan konkrētā valstī, gan Eiropā, gan arī visā pasaulē. Es vēlos teikt, ka šodien līdz jaunajām parlamentu vēlēšanām ir palikuši 96 dienas. Protams, šis jautājums par uh, dalību Eiropas parlamenta vēlēšanās par to, cik liels būs vēlētāju skaits, ir uztraucošs jautājums. Arī Martīnes kungs jau uz to norādīja. Mēs redzam no aptaujām, ka sagaidāmais dalības slieksnis ir relatīvi zems. Un es domāju, ka ir svarīgi, lai Eiropas pilsoņi vairāk uzzinātu par Eiropas Savienības parlamenta lomu, arī par Eiropas parlamenta ietekmi, kā arī Eiropas parlamenta deputātu ietekmi uz dažādu lēmumu pieņemšanu. un jo labākas būs zināšanas par Eiropas parlamenta lomu, par Eiropas parlamenta deputātu spēju ietekmēt to vai citu lēmumu, jo vairāk cilvēki būs gatavi piedalīties Eiropas parlamenta vēlēšanās, ies un balsos, un jo mazāk izredzes būs populismam. Tas arī ir jāatceras. Tātad mēs runājam šeit ne tikai par mums Eiropā, Un es priecājos, ka mūsu vidū šodien ir arī Džonsona kungs, kurš ir Eiropas starpparlamentu savienības vadītājs. Ir svarīgi runāt par Eiropas parlamentu lomu arī starptautisko organizāciju kontekstā. Mēs esam aicinājuši jūs šodien, lai runātu par labāko praksi, par labāko pārvaldību. Pagājušā gadsimtā mūsu valstis ir izveidojušas veselu rindu starptautisku organizāciju. Un šīm organizācijām ir ļoti formāli mehānismi, ļoti lieli un apjomīgi sekretariāti. Ir, protams, arī nelielas organizācijas, kas ir vairāk neformālas, un ļoti daudzās šajās organizācijās mūsu valdība pārstāvji pieņem lēmumus, kas ir pretrunā tai politikai, ko mēs vēlētos veidot, bet tie, šie lēmumi tik un tā ietekmē mūsu iedzīvotājus. Līdz ar to arī Eiropas parlamentam ir jāpieturās pie šādiem lēmumiem. Tātad mēs šeit runājam gan par finanšu jomu, gan par dažādām militārām operācijām, par preču standartiem un tam līdzīgi. Startautiskās organizācijas būtiski ietekmē arī mūsu dienasčo darbu. Šīs starptautiskās organizācijas ir nepieciešams. Tas ir devušas ieguldījumu tādā izpratnē, ka mūsu valstis ir satuvinājušās, bet tomēr šī globālā politika nevar tikt balstīta tikai uz valdībām un diplomātiem. Ir ļoti svarīgi, lai šie procesi būtu demokrātiskāki, līdz ar to, lai būtu vairāk iesaistīts arī parlaments lai būtu šī integratīvā pieeja, lai lēmumu pieņemšanā piedalītos gan valstu, gan arī Eiropas parlaments. Darbs ir jāorganizē tā, lai tas notiktu ar parlamenta iesaisti, jo mēs esam pilsoņu tiešie pārstāvji. Un tādēļ mūsu domas arī ir jāņem vērā. Jā, vairākās no starptautiskajām organizācijām nesenā laikā ir izdarītas reformas, lai vairāk iesaistītu arī parlamentu viedokļu ņemšanu vērā. Un es vēlos pateikties arī Džonsona kungam par to, ko viņš pats personīgi ir paveicis šajā jomā, lai parlamentārieši varētu uh, satuvināties savā starpā un vairāk ietekmēt arī starptautisko organizāciju pieņemtos lēmumus. Jo es domāju, ka tie mehānismi, kas ir mūsu rīcībā, ir jāveido pēc iespējas efektīvāki. Un mans kolēģis Martīnes kungs beigs savu darbu ar šo parlamenta sasaukumu, un es domāju, ka mums ir jāpasakās noteikti viņam par visu ieguldīto darbu, tāpat kā arī otram kolēģim, jo es domāju, ka ir svarīgi izteikt cilvēkiem arī pateicību, un es ceru, ka mēs atradīsim viņiem arī piemērotus darba apstākļus un tātad sekotājus, kas darīs to viņu vietā. Tāpēc es uzskatu, ka ir jāstiprina ievēlēto parlamentu loma starptautisko lēmumu pieņemšanā. Mēs runājam šeit par pasaules banku, par G20, G8, par ANO, par Startautisko valūtas fondu, un šajās organizācijās lēmumu nedrīkst pieņemt aiz slēgtām durvīm. Es šeit minēšu piemēru. Šobrīd es strādāju pie ziņojuma par trojkas izvērtējumu Eiropas Savienībā, un jāsaka, ka ir nepieciešams vēl vairāk iesaistīt parlamentus to lēmumu pieņemšanā, kas attiecas uz starptautisko ekonomiku, uz pārobežu ekonomiku. Ļoti bieži mums vispār nav instrumentu. Trojka bija tāds atsevišķs īpašs risinājums, bet tas arī tika atrasts ne balstoties uz Eiropas Savienības likumiem, uh, ne uz Eiropas Savienības lī, dibināšanas līgumu, bet gan tā bija vienkārši starpvaldību instruments. Un tieši tādēļ arī trojkas šajās programmās nevienmēr ir ņemti vērā tādi principi kā cilvēktiesības, pamatiesību harta un tam līdzīgi. Tātad bija brīdis, kad tas bija ārkārtas risinājums, bet tagad šo instrumentu vajadzētu tomēr uzlabot un izveidot tādu, lai tajā būtu iesaistīts arī parlaments. Es vēlos teikt, ka mums vēl ir ejams ļoti garš ceļš, lai būtu pilnīga caurskatāmība šajos starptautiskajos mehānismos un pilnīga kontrola, pilnīga atbildība par pieņemtajiem lēmumiem. Un tieši tādēļ es domāju, ka mums šodien ir jādiskutē par parlamentu lomu, kā mēs varētu nākotnē ietekmēt šo starptautisko lēmumu pieņemšanu. Kopā mēs varētu sadarboties ar 32 starptautiskajām organizācijām, kur valstu parlamenti vai Eiropas parlaments arī ir pārstāvēti šajos 32 grēmijos, ko mēs varētu darīt, lai mēs tiktu sadzirdēti, lai globalizācija būtu svarīga arī no iekšpolitikas debašu viedokļa. Ko mēs varētu darīt, lai kļūtu par vadošajiem šajās diskusijās. Es domāju, ka mums ir jāmeklē šie te sadarbības mehānismi. Jūs zinat, ka tagad līdz pūkstens 12.30 pēc Džonsona kunga uzrunas mēs diskutēsim tieši par šiem jautājumiem, pēc tam mums būs kopīgas pusdienas, un šo kopīgo pusdienu laikā no Eiropas parlamenta Elmārs Brauka kungs būs tas, kurš teiks pusdienu uzrunu. Viņš ir ārpolitikas komitejas vadītājs, arī drošības un aizsardzības komitejas vadītājs, un viņš darbojās arī šajā konventā, kas strādāja pie pamatiesību hartas un pie konstitūcijas. Tāpat pēc tam pulkstens divos mēs sāksim runāt par Eiropas parlamentu lomu starptautiskajās organizācijās. Tā būs tāda pirmā diskusiju sesija, un pēc tam 15.40 sāksies otrā sesija, kur mēs runāsim par parlamentāriešu ciešāku sadarbību, globālā parlamenta iniciatīvu. Un tagad es došu vārdu ģenerālsekretāram Ipu Andersam Džonsona kungam. Viņš visu savu mūžu ir veltījis starptautiskajai sadarbībai un diplomātijai. Vienalga, kur jūs dosieties pasaulē, viņš jums būs jau priekšā. Jā, visur, kur es esmu bijis, pēdējos gados man ir licies, ka jā, kur gan viņš nav bijis. Un pēc 15 gadiem ANO augstā bēgļu komisariātā. Viņš 91. gadā sāka savu darbu IPU un 98. gadā Džonsona kungs kļuva par starpparlamentārās savienības IPU uh, ģenerālu sekretāru. Viņš tagad ir trīsreiz jau pārvēlēts. Jā, un šo pavasaru beigs darbu, vairāk nevarēs tikt pārvēlēts, bet noteikti nebeigs darbu pie šī demokratizācijas un parlamentarizācijas procesa. Un ar šādu karjeru es esmu pārliecināts, ka Džonsona kungs noteikti dos būtisku ieguldījumu mūsu šīs dienas diskusijās. Vai Johnson kungam? Thank you very much, Mr. Lielas paldies, Karas kungs. Lielas paldies par laipnījiem vārdiem. It's working. Um, thank you. Lielas paldies, Karas kungs. Lielas paldies par jaukajiem ievadvārdiem un arī paldies Martīnes kungam no visas sirds. Es jūtos Mm, pilnīgi aizrāvies un entuziasma pilns. Es sāku rakstīt pierakstus, eh, tad, kad saņem uzaicinājumu piedalīties šajā konferencē, un man iznāca tāda gara eseja, tur ir fokus gan uz starptautiskiem aspektiem, gan uz nacionāliem aspektiem. Es eh, varbūt ieteiktu jums izlasīt šo manu runu, es pats to nelasīšu. Man lūdzu, lai es pastāstu par starpparlamentārās sistēmu funkcionēšanu mūsdienu sasaistītajā pasaulē. Vajadzētu fokusēties uz eh, pārstāvniecības formām, vai tās ir pietiekamas, lai risinātu starptautiskās eh, problēmas, vai demokrātijas attīstība iet soli solī ar globalizāciju. Pirms runāšu par šiem vārdiem, es gribētu pateikt tikai dažus vārdus par globalizāciju, lai jūs saprastu, mm, ko es domāju un ko es runāju. Tā ir kā aksioma, ka globalizācija ir atnesusi ļoti dziļas pārmaiņas mūsdienu pasauli, vairs nav tādas skaidras atšķirības eh, starp iekšējām un ārējām lietām gandrīz visas šīs lietas, visas problēmas attiecās uz mums visiem, un lielākā daļa no problēmām vairs nav ārlietu jautājumi. Un valstis mm, aizvien ciešāk strādā kopā un rīkoties atsevišķi vai vienai valstī vairs nav sakarīgi un arī e, patiesībā Eiropas valsts vairs nemaz nedrīkst rīkoties vienpatnīgi starptautiskā arēna atsevišķos reģionos, tāpēc e, arī valstis e, ir izlēmušas integrēties pakāpeniski gan tirgus, gan ekonomikas, gan citu sektoru ziņā. Un tas nozīmē, protams, pēc definīcijas, ka daļa no suverenitātes tiek atdota jābalsta kādai kopīgai reģionālai struktūrai. Un tas ir fundamentāli atšķirīgi no tās sadarbības, kas notiek starp valstīm globālā līmenī. Valstis nav vienojušās nodot nevienu daļu no savu pilnvaromi, un principā tās visas uz vienādiem pamatiem piedalās starptautisko organizāciju darbā, kas ir radīts ar noteiktu mērķi. Šīs organizācijas vispirms ir startautiski sarunu fórumi, lai arī šīm organizācijām ir pašām savas programmas, kas tiek īstenotas atsevišķās konkrētās valstīs. Atkal šeit nav skaidra šī šķirtne starp ārlietām un iekšlietām. Bet es gribētu uh, tomēr pasvītrot, ka suverenās valstis ir starptautiskās kārtības kodols joprojām. Un ārlietas, uh, vismaz teorētiski, ir tomēr izpildu varas prerogatīva. Tas ir mans ievads, un tagad es gribētu pastāstīt jums ne, nedaudz vairāk par starpparlamentāro struktūru evolūciju. Organizācija, ko es šeit pārstāvu, tas ir starpparlamentārā savienība, tā šī organizācija dibinās pirms 125 gadiem. Tā ir pirmā starptautiskā polis, politiskā organizācija pasaulē, un daudzajādā ziņā IPU ir pirmais konkrētais multilateralisma piemērs. Organizācija tika dibināta pamatoties uz pieņēmumu, ka strīdus starp valstīm var atrisināt mierīgā ceļā ar politisko dialogu un kompromisu. Demokrātija iesākumā nebija IPU sastāvdaļa Un jūs arī neatradīsiet šos vārdus pirmajos protokolos, bet tomēr varētu to saukt arī šādā vārdā. Uh, Um, nerunājot ilgi, šī organizācija tomēr uzskata, ka demokrātiju būtu jāievēro gan mājas valstī, gan arī ārvalstīs, gan nacionāli, gan starpnacionāli attiecībā ar starpvalstīs. E, pirms, pirmsākumos, pirms visiem šiem gadiem bija ļoti nedaudz šādas parlamentārās organizācijas. Ziemeļvalsts parlamentārā asociācija tika dibināta 1907. gadā, un Britu sadraudzības parlamentāra asociācija 1911. gada. Tātad šīs bija politiskas organizācijas, kas atbalstīja mieru un starptautisko sadarbību. Šīs pirmās organizācijas nebija pēc savas nozīmes transnacionāls parlamentārās asamblejas. Tādā veidā tas viss attīstījās līdz otram pasaules karam un pēc tam parādījās jauni evolūcijas notikumi mm, tika radīts daudzas jaunas parlamentārās asamblējas un organizācijas. Ļoti daudzas tādas organizācijas tika dibinātas līdztekus starpvaldību organizācijām. Un šeit eh, Eiropas padoma ir labs piemērs. Eh, šī padoma dibināta 49. gada, un eh, šī Eiropas padome bija viena no pirmajām tādām organizācijām, kas atspoguļo starpparlamentāro sadarbību. Citas organizācijas nebija tik striktas savā struktūrā un vienkārši gribēja apvienot dažādu valstu parlamentāriešu, lai tie atbalstītu kādu konkrētu problēmu vai ideju, vai arī vienkārši, lai veicinātu starpparlamentāro sadarbību dažādos reģionos. Drīzāk šīs organizācijas bija līdzīgas parlamentārajām nevalstiskajām organizācijām, bet eh, līdz augstākara beigām 89. gadā jau bija apmēram 50 šādas organizācijas, formāls, neformāls, un šādas starptautiskās parlamentārās struktūras bija visā pasaulē, katrā reģionā bija savu tāda struktūra. Šodien eh, ir jau pagājuši 25 gadi, un šie cipari ir divkāršojušies pēdējie saraksti, kurus mēs salīdzinājām janvārī, jau ietver 121 starptautisku parlamentāro struktūru, un droši vien šis saraksts arī nav pilnīgs. Pus no šīm struktūrām, apmēram 54, darbojas līdztekus starpvaldību organizācijām. Apmēram 22 veic šo sadarbību formālā veidā. Šeit vislabākais piemērs ir jūsu pašu Eiropas parlaments, bet arī katrā reģionā ir pašam sava struktūra, lai arī uh, Varbūt šai struktūrai nav tik plašas pilnvaras likuma pieņemšanā un uzraudzībā kā šeit parlamentā. Daudz no šādām struktūrām ir saistīts ar reģionālo vai subreģionālo integrācijas procesu. Tālāk um, nākamās 32 struktūras ir neformāli saistītas ar starpvaldību struktūra. Tas um, tādā līdztekus intervaldību struktūrai, tomēr um, šīm struktūrām nav formālas sadarbības struktūras, kas ļautu izdarīt formāli tādu ietekmi. Un šeit eh, labs piemērs būtu ASEAN starp parlamentārā asambleja. Otrā lielākā grupa sastāv no, no parlamentāriem tīkliem vai nevalstiskām organizācijām. Šīs eh, organizācijas strādā ar dažādām tēmām. Jūs varat iedomāties, ka šeit ir kādi parlamentāri tīkli attīstības un iedzīvo populācijas jomā, tad ir vīde, izglītība. Uh, veselība, zinātne, kultūra, tad ir arī tādi tīkli, tā sauktie tīkli, kas strādā ar ekonomiskiem tiesniecības jautājumiem, tad ir atbruņošanās, miera veidošana, pārvaldība. Un tad vēl ir tādas 30 organizācijas, kas būtu oficiāls, bet atsevišķi stāvoši starp parlamentārās organizācijas. Šeit mēs iekļaujam reģionālas struktūras, kā piemēram ASEAN. Uh, vai, vai drīzāk Āzijas parlamentāra asambleja, Arābu starpparlamentārā savienība un G8 speaker konference, un, protams, arī IPU, mūsuprāt, ietilps tieši šajā kategorijā. Plaši runājot, ko šī evolūcija rāda, tā rāda, ka šeit ir ļoti e, tāds noteikts un arī ātri dinamiski augošs process vēlēšanos ietekmē demokrātiskās pārvaldības struktūras mūsu valstīs. Vai šeit ir kādi jēga šādi jautājumi uzdodu es pats sev? Es domāju, ka atbildi noteikti ir jā. Ja valsts nodod dažas no savām pilnvarām starpvaldību struktūram, tad šāda pilnvaru nodošana no nacionālām valdībām, Eiropas komisijai, piemēram, vai padome, tas Tas ir arī tāds svarīgs solis, un šeit ir jāiesaist arī Eiropas parlamentu. Un tādā veidā arī tiek veicināta reģionālās integrācijas procesi. Bet, ja tas tā nenotiek, tad, manuprāt, arī atbild būtu savādāka Kamēr multilaterālās organizācijas rīkojas eh, un darbojas kā sarunu fórumi, ANO un Pasaules tirniecības organizācija ir lieliski piemēri šeit, tad eh, tās arī tiek demokrātiski kontrolētas, un joprojām būs nepieciešamība arī rīcība no nacionālajiem parlamentiem, jo pēdējiem ir līdzekļi, eh, kā, kā pieprasīt atbildību, un viņi var visus šo aspektu integrēt arī savā ikdienas darbā. Uh, Transnacionāla asambleju radīšana ir ar mazu nozīmi, ja nav starptautiskā izpildu vara, kas varētu saukt minēto asambleju pie atbildības. Uh, Un mēs uzskatām, ka šādas kontrolas pilnvars tās ir nacionālos parlamentos. Un, un ja tiek veidots kaut kāds rupjums bez kontrolas, tad e, tas pēdējais terē daudz naudas, un to mēs nevaram atļauties. Un vēl jau vairāk nevarēs arī izpildīt solīto, un attiecīgi tiks zaudēts arī e, tātad parlamenta tēls un uzticība parlamenta aktivitātēm kad Migels Angels Martīnes bija īpū priekšsēdētājs, Migels pirmo reizi inicitēja, in, inicitēja tādu parlamentu spīkeru globālo samitu. Šis samits sanāca ANO ģenerālas asamblējas zālē pirms milēnium samita. 150 vai vēl vairāk spīkeri, kas piedalījās šajā pasaukumā, parakstīja arī kopīgu deklarāciju. Un šie parlamenta priekšsēdētāji spīkeri rakstīja, ka starptautiskās sarunas e, ir, ir cieši saistīts ar izpildvaru un ir nepieciešams arī vietējo parlamentu pāraudzība, kontroli un, un um, sadarbība. Un ir nepieciešams arī iegūt parlamentu akceptu, pēc tam notiek kādu līgumu ratifikācija. Tātad ir nepieciešams publiskas debates, tās notiek parlamentā un tālāk arī likumi tiek pieņemti un finansēti no parlamentu puses. Ko es gribu teikt? Vai valsts ir gatavs nodot savus pilnvars starptautiskām organizācijām? Vai, vai ir jēga uh, radīt jaunas transnacionālās asamblejas? Kontrole un um, Nu, pārsaprauskam organizācijām ir jādod no Nacionālo parlamentu puses, bet atkal kā izdarīt, lai tas viss tā notiek. Pēdējā spīkera konferences, kas notika 2010. gadā, vēlreiz apstiprināja iepriekš minēto tēzi. Viņi raksta, ka iesaistīšana starptautiskā sadarbībā cieši jāsaista ar Nacionālo parlamentu ikdienas aktivitātēm. Spīkera apstiprināja arī ka to, ka IPU ir starptautiskā organizācija, kas vislabāk ir piemērota, lai veidot attiecības starp nacionāliem parlamentiem un ANO. Mēs esam uzsākuši šo procesu, kur mēs gatavojamies spīkera konferencē 2015. gadā ir jau um, tāda, protams, priekšsēdētājs grupa, kas gatavoja šai komitejai un sanāk kopā īpūšu štābā. Ir bijusi pirmā diskusija un šo, tātad, šīs organizācijas viedoklis nav mainījies. Arī Eiropas parlamentā jums šīs debats būs pazīstams. Jūs arī runājat par šo tematu 2002. un 2003. gadā, kad jūs diskutējāt par to, kā vislabāk nodrošināt lielāko demokrātiju, demokratizējot tieši Pasaules tirzniecības organizāciju. Pēc vairākām sanāksmēm un debatēm jūs nonācat pie secinājuma, ka pats praktiskākais un arī pats iedzīgākais veids ir izveidot starpparlamentāro procesu, kas ir cieši saistīts ar Nacionālo parlamentu darbu. Te mērķis ir uzraudzīt PTO aktivitātes, uzturēt dialogu ar starptaut ar, ar valdību pārunvedējiem veicināt informācijas apmaiņu, ap, arī pieredzes, kapacitātes veidošanu nacionālos parlamentos, starptautiskās tirniecības jomā, kā arī iespaidot zināmā veidā to diskusiju virzienu, kas tiek vestas PTO iekšienē. Eiropas parlaments un IPU kopš tā laika ir galvenie sadarbības partneri šajā sadarbībā ar PTO. Uh, Šodien mēs tiekamies, rīkam sanāksmes PTU zālēs, mēs uzklausam PTO direktors pirms svarīgu līgumu parakstīšanas un mūsu valsts tiek uzklausīta debate. Šī ir pieeja, ko realizē IPU attiecībā arī uz ANO. Pirmā spīkara konferences panāca vairākus mērķus un uzdevums. Viens no tiem bija līguma parakstīšana valdību un valstu, ar valdību un valstu pārstāvjiem, lai nodrošinātu ciešāku sadarbību starp ANO un nacionāliem parlamentiem, un šī sadarbība tiek nodrošināta caur IPU. Paraugoties uz pēdējo ANO ģenerālas asamblejas rezolūciju par sadarbību starp uh, parlamentiem. Šeit ir atsauce uz 2012. gada maiju, un droši vien lasot šo dokumentu, jūs sapratīsiet, kāds monumentāls um, pavērsiens ir noticis šajās attiecībās. Šodien visiem parlamentiem ir vieta pie galda, un jūs varat, ja jūs vēlaties, piedalīties jauno ANO struktūru darbā, kas ir radīts pēc 2000. gada. Jums ir tieši piekļuva un jūs varat dot savu ieguldījumu arī pašos visos svarīgākajos sarunu procesos. Mēs sadarbojamies ar nacionāliem parlamentiem, lai nodrošinātu šo sadarbību arī nacionālā līmenī, tā ir sadarbība ar ANO. Protams, mēs gribam, lai būtu tieši kontakts un tieši satiecības ar ANO jūsu valstīs, tieši no jūsu parlamentu puses. Šāda sadarbības attiecības ir ļoti būtiskas daudz iemeslu dēļ. Ir nepieciešama tāda nacionālā piedrības sajūta, lai ANO programmas tiktu uzsvērts kā savējās. Varbūt Eiropā tas nav tik svarīgi. Tā varētu likties, bet tas tā nav. Nacionālā piederības sajūta. To mēs iegūstam caur parlamentiem šīs, šie līgumi, kas tiek parakstīti no līmenī, būs ar mazu efektu reālā pasaulē, ja jūs neesat iesaistīti. Bet, eh, lai tas notiktu, jums ir jāsņem informācija un jums eh, arī jānodrošina, nu, jums būtu jākonsultē. Ļoti daudz ANO programmas ir jāiestrādā nacionālās attīstības stratēģijās, arī budžeta iestrādnēs, lai parlaments var nodrošināt gan atbildīgi, gan caurskatām ieguldījumu. Varbūt jūs sakat, ka tas, tā, tā tematika, kas ir saistīta ar jaunatiestības eh, valstīs, jo tieši tur ir ANO attīstības struktūras, bet šeit mēs arī rikstam kļūdīties. Tas attiec vienādā mērā arī uz Eiropas valstīm. Padomāsim par klimatu pārmaiņu sarunām, kas notiek. Tad, Šeit ir paredzēts 2015. gadā panākt tādu globālu vienošanos, un, ja tas būs veiksmīgi, tad šī vienošanās nesīs milzīgu labumu visām valstīm, bet būs arī nepieciešams izdarīt noteikts izmaksas. Vai jūs gribat parakstīt tukšu čeku? Uh, īsumā sakot, nacionālie parlamenti, mūsuprāt, ir tāds stūrakmens, caur kuru var iesaistīt starptautisko um, sabiedrību, nodrošināt caurskatamību, atbildību, iesaistot uh, starptautiskās organizācijas. Mēs esam veikuši milzīgus soļus uz priekšu, pēdējos gados tomēr vēl milzīgs ceļš ejams. Manuprāt, galvenais izaicinājums, eh, kas ļautu sistēmai darboties, ir saistīts tieši ar jūsu parlamentu. Kādā veidā jūs vislabāk varētu organizēt darbu šeit parlamentā, lai spēlētu šo lomu efektīvi. Es gribētu pat jūs izaicināt, lai jūs ieskatītos un izanalizētu, kādā veidā jūs parlamenti ir saistīti ar starptautiskām sarunām un programmām. Vai jūs uzskatāt, ka jūs spēlējat kaut kādu lomu, un ja jā, tad kādā veidā jūs risinat šo E, problēmu, ka starptautiskie nolīgumi netiek skatīti tikai tradicionālā ārlietu spektrā. E, šeit ir saikne ne tikai ar ārlietām, bet arī ar pilnīgi visām citām izpausmes formām. Un ir jāskatās, lai nebūtu tādas pārklāšanās. Kādā veidā jūs eh, sakārtosiet šo ārlietu tematiku jūsu struktūrās un jūsu parlamenta darba kārtībā? Tieši šis aspekts būtu jāizpēta daudzos no jūsu parlamentiem. Un es šeit gribētu piedāvāt vienu piemēru, kas attiecās uz visām pasaules valstīm, lai parādītu, ko es šeit domāju. Cik daudz no jums zinās? kā, kāda ir darba kārtība ilgspējīga attīstībai pēc 2015. gadā. Ja jūs zinat, kas tas ir, tad cik daudz no jūs parlamentiem ir runājuši par šo lietu? Vai jūs esat devuši ieguldījumu esošajās sarunās, vai jūs zinat un apzināties, ko jūsu ministrs e, runā Ņujorkā un kādu pozīciju viņš aizstāv? Vai jūs zinat, ka šī jaunā darba kārtība e, attieksies uz visām valstīm, arī uz jūsu valsti? Droši vien jūs zināsiet, ka uh, valsts ir pieņēmušas 2000. Eh, gadā tā, um, septiņus tādus eh, mm, tūkstošgadus mērķus, ir, ir daudz mērķi jaunatīstības valstīm un viens mērķis eh, attīstītām valstīm. Tātad šie mērķi saucās MDG mērķi un tur ir fokus, uz kuriem būtu jāvērš globālās attīstības centieni. Šie mērķi beigs pastāvēt 2015. gadā un pēc tam būs jauns mērķu komplekts, atkal jauni ilgspējīgas attīstības mērķi kas eh, sāks darboties un visās pasaules valstīs eh, būs nepieciešamība tātad strādāt eh, saskaņā ar šiem jaunajiem mērķiem nākamos, teiksim, 20 gadus. Tagad sarunas ir sākušās Ņujorkā, un pēdējos 12 mēnešus tās ir gājušas, un mēs esam aicinājuši parlamentus uh, aktīvi iesaistīties šajā procesā, ieskaitot esam uzrunājuši arī Eiropas parlamentu ar mērķi ietekmēt šo procesu. Es saprotu, ka darbos šeit arī Eiropas padomus parlamentāra asamblēja, tomēr man būtu ļoti interesanti dzirdēt, ko jūs esat šeit paveikuši. Mūsuprāt, ir arī noteikti trūkumi šajā darbā mēs esam strādājuši ar MDG īstenošanu un runājuši daudziem parlamentiem. Un ja šeit kāda mācība, ko mēs varam šeit gūt, tad, tad ļoti bieži trūkums ir pār, pārstāvniecības trūkums un caurskatamības trūkums, un līdz ar to arī lēmumu pieņemšana nav bijis efektīva. Tad attiecīgi šo te jautājumu kopumu bieži sauc par demokrātisko pārvaldību. Tas ir tāds kā apkopojums starp demokrātiskiem principiem, ar, eh, tas tiek apvienot kopā ar um, lēmumu pieņemšanu un īstenošanu. No šīs perspektīvas demokrātiskie principi, vērtības un institūcijas būtu jāliek um, pamatā arī attīstības mērķiem pēc 2015. gada. Citiem vārdiem, nav pietiekami šajā jaunajā ietvarā runāt tikai par ekonomiku vai sociāliem aspektiem vai par vīdes pīlāriem. Uh, saistībā ar attīstību ir jārunā arī par pārvaldību un demokrātiskajiem principiem. E, tad ietvers, kas, kas būs pamatā šiem jaunajiem mērķiem, tas pavērs jaunas iespējas daudziem jūsu parlamentiem. Tur būs daudz specifiski mērķi un arī progresa indikātori mērķa sasniegšanai. Tas viss dos lielāku fokusu un skaidrību un būs pamatā arī datu vākšanai Tas viss jums palīdzēs eh, saukt jūsu eh, valdības pie atbildīgas rīcības un likt eh, viņiem tiekties uz mērķiem. Visu šo iemeslu dēļ mm, ir svarīgi saistīt šo attīstības ietvaru ar demokrātiskās pārvaldības principiem. Un tas ir tāds visaptverošs mērķis, uz kur mēs tiekam, tiecamies, bet to nevar ierobežot tikai ar funkcijām, kas nāk no parlamenta puses. Uh, Vai mērķi tiks sasniegti? Iespējams, ka nē, bet tas, tas ir, ir relatīvi maz saistīts ar demokrātiskās pārvaldības eh, racionālu. Eh, valstīm ir jāsaprot šīs dienas realitāte, tas fakts, ka mums ir nepieciešama lielāka demokrātija starptautiskās attiecībās un ka tas nozīmē arī lielāku parlamentu iesaistīšanu eh, starptautiskā un nacionālā lēmuma pieņemšanā. Un nobeigumā Es uzskatu, ka šeit ir ļoti daudz vēl nepaveiktu darbu, kas ļautu mums uzlabot politisko pārstāvniecību mūsu valstīs. Es uzskatu, ka starptautiskā līmenī mums ir darba modelis, kas nodrošina politisko pārstāvniecību, un tas mums ļauj tiešākā veidā runāt par starptautiskām problēmām. Daudzajā veidā varētu teikt, ka Eiropā ir daudzi piemēri, kas rāda, ka ka jūsu parlamentu uzdod jautājums izpildu varai, tie politiski jautājumi, attiecībās politiku veidošanu, lēmumu pieņemšanu saistībā ar starptautiskām lietām. Jūs piedalāties ikdienas debatēs, jūs dodat arī instrukcijas ministriem, kad tie ierodas uz debatēm par likumdošanu Briselē, un varētu šo pašu piemēru atkārtot arī globālā līmenī, un es arī atļaušos ierosināt, ka Eiropas parlaments arī šeit varētu pastrādāt vairāk, attiecīgi strādājot redzamākā veidā Eiropas Savienībā šādā ziņā. Un es ļoti ceru, ka jaunajā mandātā e, šis darbs, kas ir iesākts arī ar īpo palīdzību, tiks turpināts. Un arī pieticīgi es gribētu teikt, ka e, jūs varbūt arī palaižat garām kādu iespēju, neizmantojot visu īpo potenciālu. Uh, potenciāls būtu jāizmanto un arī jāiet kopsolī ar globalizāciju. Šeit nav nepieciešama nekādu papildu struktūru, droši vien arī neefektīvu struktūru veidošana, bet ir nepieciešams iesaistīt jūsu parlamentus, lai šie parlamenti adaptētos un ņemtu tādu aktīvāku lomu starptautiskā sadarbība. Es arī uzskatu, ka ilgspējas attīstības darba kārtības attīstība pēc 2015. gada ir tāds steidzams un ļoti svarīgs lakmusa tests. Paldies! Thank you very much, Mr. Liels paldies, Johnson kungs. Nu, un tad tagad sāksim debatas. Pirmais runātājs debatēs būs Sergio Souza, apinta un no Portugāles, lūdzu. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de começar por cumprimentar os colegas dos Parlamentos Nacionais, os colegas do Parlamento. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos vispirms pateikties kolēģiem, pateikties arī Eiropas parlamentam par to, ka mums ir dota iespēja atkal satikties un pārunāt mums aktuālos jautājumus. Un mēs redzam, ka, piemēram, Trojka arī izvairās no demokrātiskās kontrolas. Mēs, piemēram, šobrīd Portugālē vērtējam Trojkas darbu un skatāmies, kādas iespējas ir parlamentam kontrolēt šo globalizāciju. Jāsaka, ka tad, kad mēs iestājāmies Eiropas Savienībā, mēs tiešām vēlējāmies pievienoties šiem pamatprincipiem, arī vienotajai valūtai, bet šobrīd mēs redzam, ka ir zināmas problēmas ar šiem te tīri valstiskajiem aspektiem, ar valstu suverenitāti un tam līdzīgi tiek runāts par šo te supervalsti. Un ļoti bieži tiek pieņemti lēmumi, it kā tautas vārdā, kur tautai vispār nav prasīta nekāda piekrišana. Tātad Es domāju, ka demokrātijai ir jā, jāstāv tomēr augstāk par globalizāciju. Es saprotu, ka šobrīd tirgi ir globalizēti, arī finanšu tirgi ir globalizēti, bet tik un tā pēdējie gadi mums rāda, ka demokrātija, diemžēl, ir cietusi sakāvi. Šobrīd arī Portugāli ir pakļauti tikai vienai vienīgai suverenitātei, proti tirgus suverenitātei, tirgus diktātam. Tad, kad mēs pievienojāmies eiro kā vienotajai valūtai, mēs vairs nevarējām uzraudzīt savas bankas, nevarējām paši drukāt naudu, un šobrīd mēs esam pilnībā pakļauti šo te globālo tirgu diktātam. Es domāju, ka globālajai atbildēji un Eiropas atbildēji, politiskai atbildēji, kā arī demokrātiskai atbildēji vajadzētu būt nekavējoties. Jāsaka, ka šobrīd šādu atbildi mēs neredzam. Ļoti daudzās valstīs ir novērojama līdzīga situācija. Arī Portugālē daudzi ir nobežījušies par to, kā atgūt šo te uzticamību tirgiem. Bet sociālā un ekonomiskā jomā cilvēki piedzīvo ļoti sāpīgus lēmumus. Un es domāju, ka tas ir ļoti kritiski jautājumi arī valsts nākotnē kā tādai. Mēs nevaram vadīties tikai no tā, lai mm, atgūtu savu statusu startautiskajos tirgos, lai tirgi uzticētos mums kā valstī, kā, kā Portugālē. Mums tomēr ir svarīgi arī, lai iedzīvotāji mums uzticētos. Šobrīd tiešām visu diktē tirgi, un valstīm ir aizvien mazāk un mazāk suverēnās varas kaut ko ietekmēt. Es domāju, ka tas ir radījis arī ļoti lielu plaisu starp pilsoņiem un politiķiem. Atmosfēra ir ļoti negatīva. Līdz ar to var vairoties arī ekstrēmisms, arī labējais ekstrēmisms, Protams, ka arī tas nav risinājums, arī tā nav atbilde uz šī brīža situāciju. Bet risinājums ir jāatrod, ir jārod politisks risinājums, un šobrīd tieši uz politiskās skatuves labējiem ekstrēmistiem ir ļoti daudz trumpļi un es domāju, ka tas varētu ietekmēt arī Eiropas parlamenta vēlēšanas un beigu galā negatīvi ietekmēt arī Eiropas nākotni, jo mēs kolektīvi cietīsim sakāvi. Es domāju, ka ir tomēr svarīgi runāt par to, lai demokrātiskie spēki ir tie, kuri būtu pie teikšanas un pie varas arī finanšu tirgos, arī globālajos tirgos kā tādos. Paldies! Merci, our next speaker is... Paldies! Nākamais runātājs ir Kretjūkundze. Thank you very much. Lielas paldies priekšādātāji! Karaskungs. Liels paldies jums un Mihal Anhelam, kas gan vairs nav klāt šeit, un Eiropas parlamentam kopumā par to, ka jūs padarījāt šo sanāksmu iespējumu. Priecājos šeit atgriezties šoreiz kā Rumānijas senāta pārstāve. Jāsaka, gribu jums uzdot tādus varbūt provokatīvākus jautājumus nekā mans kolēģis no Portugāles. Ir ticis teikts, ka, lūk, pesimisti faktiski esot tikai labi informēti optimisti. Nu, ņemot vērā, ka mēs esam šādi labi informēti optimisti, acīm redzot, tad varbūt varam būt arī vienas prāts par to, ka jau esam faktiski iekļuvuši tādā aburtajā lokā ar ļoti daudz institūcijas, organizācijas, to starp arī parlamentāra asamblēja, bet tāpat laikā ir ļoti maz tādu globālu līmeņu valstisku politiku, kas ļautu risināt tādus e, publiskus, globālus jautājumus. Neformālie tīkli kļūst arvien spēcīgāk, bet ir formāli globālas institūcijas kļūst vājākas. Davosas sanāksme tika skatīta, ka tāds globāls pasākums lūk, ANO asambleja uh, vairs nebūtu nav tik globāla šīs dienas konferences tēma pati par sevi jau parāda to, ka mēs tā nu nedaudz neērti jūtamies saistībā ar to, ka šī globālā rīcība tomēr nerod leģitīmus pamatus. Domāju, ka mums kā parlamentiem ir, na, ir gadījies iekrist tādās lazdās starp diviem spēkiem. No viens puses ir viss šīs organizācijas un ekonomiskie spēlētāji, kas iesaistās dažāda veida ekonomiska rakstura sadarbībās. Uh, un vēlas atrisināt globālas ekonomikas pro, m, problēmas, bet viņi nebūtu nevēlas pat dalīties ar informāciju ar parlamentiem. Kad runājam par šiem neformāliem tīkliem, e, tad kontrola kā tāda faktiski ir tikai tukšvārdi. No otras puses, skaidru un gaišu redzam, uh, ka, lūk, pamazām veidojas tādas līdzdalības demokrātijas kustība, bet, nu, diemžēl šīs kustības e, mūs vairs neredz kā pietiekami e, aktuāls tautas pārstāvis. Izskatās, ka vecajiem parlamentiem šajās kustībās vairs īsti nav vietas, bet mums tur ir jārod šī vieta. Uh, Laba pārvaldība jau nav nebūtu laba, ja tā nav demokrātiska. Ekonomikas spēki galu galā vē, vienmēr iet pret politisko demokrātiju. Un līdz ar to demokrātija joprojām ir tikai sapņu līmenī. Pilsoņi ir vien eh, vairāk sajūtas tā, it kā viņi dzīvot kaut kādos tirgus džungļos, nevis civilizētā sabiedrībā. Es domāju, ka tika pareizi teikt, sakot, ka, lūk, starptautiskā valodas fonda vai pasaules tirniecības organizācijas funkcijas nekad nav bijušas svarīgākas kā šobrīd, bet jāsaka, uzticēšanās ir, nu, vēsturiski vismazākā. Un man ir lūk arī tāpēc šāds jautājums. Vai globāla demokrātiska pārvaldība ir iespējama, ja mēs vispār nedefinējam, kas ir globālas publiskas preces produkti? Kā mēs, varbūt, ka mums vajadzētu šādu sarakstu ar to, ko nozīmē šādas pret šādas lietas, lai mēs varētu tās tad arī aizstāvēt. Ekonomistiem ir izdevies, piemēram, lūk, arī vidi uh, definēt kā tādu valstisku sabiedrisku īpašumu, bet uh, tāds taču ir arī miers, vai ne tā? Nu, man ir arī vēl daudz un citi jautājumi, kurus uzdošu tomēr debašu otrajā daļā. Paldies! Thank you very much. Liels paldies, saka priekšsādātājs Džo Lainens tālāk. From the European Parliament. Jā, Līva Otmar Karas un Mik. Jā, Karas kungs, Martinesta kungs, paldies par ielūgumu uz šo ļoti nozīmīgo konferenci. Džonsona kungs un es pirms 40 gadiem studējām kopā Brīgas šajā startautisko attiecību koledžā. Jā, liels paldies, Džonsona kungs, par tavu ieguldījumu šis darbs ir ļoti nozīmīgs, proti par to, kā veicināt parlamentārās demokrātijas izplatību visā pasaulē. Šodien mēs runājam par parlamentu nozīmi globālajā pārvaldībā. Jāsaka, ka jā, mēs piedzīvojam ļoti dinamisku globalizāciju šobrīd. Uh, un mums ir jāaizstāv mūsu kopīgās intereses un kopīgās vērtības šajā 21. gadsimtā. Es domāju, ka turpmākajos gados un gadu desmitos mēs vēl piedzīvosim to, ka šie jautājumi būs aktuāli saistībā ar daudziem jautājumiem par to, uh, ka Eiropai mums ir kopīga vēsture, kopīga kultūra, kopīgas intereses, un līdz ar to savas intereses mēs varam aizstāvēt tikai kopīgi. Un es domāju, ka 21. gadsimts atšķirsies no 20. gadsimta un no 19. gadsimta, kad tika dibināts IPU. Šobrīd mēs dzīvojam interneta laikmetā. Piemēram, arī šis gadījums ar NSA mēs redzam, uh, problēmas, kādas rodas ar informāciju, ar informācijas apmaiņu, ar datiem, ka tas vairs nepiedar mums, ka tas piedar kaut kādām firmām, kaut kādām svešām valstīm. Un tas saistās ar šo te Eiropas pamatiesību hartu un tur paredzēto aizstāvību. Uh, šiem personīgajiem datiem un šo datu neaizskaramību. Protams, internets ir ļoti laba lieta. 9 miljārdi cilvēku visā pasaulē ir savstarpēji sasaistīti ar internetu palīdzību, var ar to komunicēt un tam līdzīgi, bet jāsaka, ka jā, ir daudz globālas kustības, kas piedar būtībā iedzīvotājiem, nevairs valdībām. Valdībām tur vairs nav nekāda teikšana. Un šīm te kustībām ir gan pozitīvās iezīmes, gan arī negatīvās iezīmes. Protams, ka jebkurš pilsonis ir suverēns un neatkarīgs, un viņš ievēl parlamentu. Tā pašā laikā mēs zinām, ka politikas dzinējspēks un problēmu dzinējspēks ir tehnika, ne jau iedzīvotājs, ne jau pilsonis. Protams, arī visa tā lielā naudas masa, kāda šobrīd cirkulē pasaulē, to mēs redzējām ar banku krīzi, ar šiem eh, risku fondiem un tam līdzīgi. Jā, dzinējspēks ir noteikti arī internets, arī, diemžēl, nabadzība un reliģija, kas arī daudzos pasaules reģionos ir galvenais dzinējspēks, un jautājums, kā mēs varam atgūt šo te kontroli pār visiem šiem procesiem. Gan savā valstī, gan Eiropā, gan arī pasaulē. Mums ir daudz intensīvāk kā parlamentiem jāstrādā un jāmēģina iejaukties šais procesos, jāstiprina savu loma. Es domāju, ka no šīs dienas konferences un no citām tam līdzīgām konferencēm galvenam secinājumam ir jābūt tādam, ka ir nepieciešama ciešāka koordinācija. Ir jākoordinē parlamentu viedoklis par prioritārajiem jautājumiem, par aktuālo darba kārtību arī daudzās startautiskajās organizācijās. Džonsons kungs jau norādīja, ka jā, tagad mēs esam iesaistīti arī ANO darbā, un tas, manuprāt, ir lieliski, jo ANO gal galā ir viena no globālākajām organizācijām, arī tā turpinās attīstīties un izies no šīs stagnācijas cikla daudzi jautājumi tiek apspriesti ANO līmenī un arī atrisināti ANO līmenī. Es gan esmu šeit arī daudz godkārīgāks un ambiciozāks attiecībā uz nākotni. Mums ANO šobrīd ir novērotāju status. Un Johnson kungs teica, ka parlamenti sēž ANO pie lielā galda, bet tā nav. Mēs sēžam pie, pie blakus galda, mēs sēžam malā, mēs esam tikai novērotāji. Es domāju, ka nākamam solim ir jābūt tādam, ka mēs būtu pilntiesīgi locekļi arī ANO, ka tur ir pārstāvētas ne tikai valstu valdības, bet arī valstu parlamenti kā tādi jo galu galā mēs esam tie, kas sargā valstu suverenitāti, iedzīvotāju suverenitāti. Es domāju, ka tās problēmas, ar ko pasaule šobrīd sastopas, noteikti piespiedīs mūs izveidot arī ANO paspārnē šo te parlamentāro platformu. Paldies! Dank, Jā, paldies! Patiesi, mēs jau esam pieskārušies daudzām problēmām un izaicinājumiem, un ir svarīgi, lai būtu ne tikai analīze un problēma konstatācija, bet arī priekšlikumi par to, ko mēs varētu darīt, lai uzlabotu šo koordināciju un darbu. Un nākamais runās Kalniņa kungs no Latvijas. Paldies! Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Uh, Paldies priekšsādātāji! Gribu atgriezties pie komentāra, kas iztika sākumā par to, ka nav, nav paredzama aktīva vēlētāja līdzdalība Eiropas parlamenta vēlēšanos. Es domāju, ka par, pareizi tika runāts par to, ka vēlētāji ir sarūktināti. Ehm, nu, ne tikai Eiropas parlamenta darbība Eiropas Savienībā, bet vēl vairāk mūsu vēlētājiem trūkst izpratnes par to, ko tad Eiropas parlaments dara, ko tas, no, ko tas nedara, salīdzinājumā tieši ar Nacionālo parlamentu darbu. Es domāju, ka vēlētāji arvien mazāk saprot, kā Eiropas parlaments ietekmē tiešā veidā viņu ikdienas dzīvi un kā tas atšķirs no nacionālā parlamenta. Plašsaziņas līdzekļi savukārt ļoti pievēršas negatīvajām lietām, pievēršas kritikai um, par Eiropas Savienību, un tas, protams, tikai veicina eiroskepsi. Daudz uzskat, ka Eiropas Savienība un Eiropas parlaments kā tāds pastāv šeit tikai Briselē un ir pilnībā no, no, atverzīts no realitātes. Eiropas ārējās darbības dienas izveidas rezultātā turklāt radās arī ļoti daudz jautājumu par to, kā tad šī Eiropas ārpolitika papildina vai īsteno sadarbību ar dalību valstu ārpolitiku dalību valstīm ārpolitikas jomā. Šķiet pagājuši gadu Katrīna Aštona ļoti labi parādīja, ka šis ārējās darbības dienas tomēr īsteno ļoti unikālu lomu, parādot savu darbību. Lūk, Kosovā, tagad arī Irānā, un e, tādējādi arvien skaidrāk to, pre, to predzams, ka ES ārējās darbības dienas var dot pievienoto vērtību nacionālajiem centieniem ārpolitikas jomā un lēmumu pieņemšanā. Latvijai eh, situācija ir tāda, ka, lūk, mēs nu pat pievienojamies Eirozonai un pārēj uz Eiro ir notikusi ļoti rēni un bez sarežģījumiem. Jautājums tomēr par to pastāv, ka, lūk, arvien atsakāmies no savas suverenitātes elementiem. Tagad būs, eh, lūk, arī lēmumu lēmum pieņēmēji monetārās politikas jomā citur, nevis Latvijā. Un jautājums tad ir, lūk, par šiem Eiropas politikām. Visbeidzot, vēlos atgriezties pie šīs konferences nosaukuma e - ES parlamenti globālās pārvaldības struktūrā. Baidos, ka globālā pārvaldība kā termins var šķist ļoti biedējoši daudziem, arī vēlētājiem, kas uzskatīs, ka lūk, tas nozīmē vēl vairāk atteikties no vietējās un nacionālās suverenitātes un no nāciju valsts kā tādas lomas. Visi esam dzirdējuši šo frāzi, lūk, mums jādomā globāli, bet jārīkojas uz vietas. Un es domāju, ka tieši vēlētāji ir tie, kas vēlas zināt, ko Eiropas parlaments var darīt viņu ikdienas dzīves labā. Un tāpēc es domāju, lūk, tas ir tas izaicinājums, kas ir eh, priekšā Eiropas parlamentam un Eiropas Savienībai kā tādai visās dalību valstīs. Turklāt tas ir arī tas problēma jautājums, kas jārisina nacionālām valdībām un parlamentiem, respektīvi tiem jāinformē iedzīvotāju sabiedrību par to, kas norisinās šeit Briselē un ka tas, kas šeit notiek, patiešām tiešā veidā ietekmē viņu dzīves. Jo varbūt arī tā, ka šī darbība kaut kādā veidā ierobežo viņu rīcības spēju. Un, ja vēlamies palielināt vēlētāju entuziasmu, tad tieši ar to mums šobrīd jānodarbojas. Paldies! Thank you! Paldies! Karls Turiņu no Eiropas parlamenta. Muito obrigado. Queria começar por cumprimentar. Paldies! Es vēlētos Vispirms pateikties abiem šīs konferences priekšsādātājiem vēlos pateikties gan Eiropas parlamentam, gan valstu parlamentu pārstāvjiem. Jāsaka, Lisabonas līguma stāšanās spēkā ļoti radikāli mainīja spēku sadalījumu Eiropas institūcijās. Uh, Eiropas komisijas un Eiropas parlamenta spēki tagad tika līdzsvaroti, bet tajā pašā laikā tika padarīta spēcīgāka Eiropas Savienības padome. Šobrīd Eiropas Savienības padome ir vadošais spēks. Un nacionālie parlamenti ir tā kā palikuši malā tikuši atstumti, bet arī valstu parlamentiem ir ļoti svarīga loma, jo viņi pārbauda valstu valdību pieņemtos lēmumus. Tas, ka šobrīd ar Lisabonas līgumu ir tikusi stiprināta tieši Eiropas Savienības padome, parāda to, cik atšķirīgi dažādas institūcijas var piedalīties lēmumu pieņemšanā un ietekmēt tos savā ziņā tas liek apšaubīt arī Eiropas Savienības pamatprincipus kā tādus, jo šobrīd Eiropas Savienības padome ir vadošā, kas pieņem lēmumus, un nevienmēr šie lēmumi tiek pieņemti caurskatāmā veidā. Protams, arī valstu parlamenti pieņem dažādus lēmumus, bet iedzīvotāji redz, ka aizvien vairāk viņu dzīvi ietekmē Briselē pieņemtie lēmumi. Viņi uzskata, ka jā, daudz tiek runāts, bet ļoti maz tiek darīts. Un, ja vārdiem nesako šie darbi, tādā gadījumā, protams, arī iedzīvotājiem ir grūti ieraudzīt un saskatīt, ko tad dara valstu parlamenti un arī Eiropas parlaments kopumā. Jā, protams, Eiropa, Eiropas Savienība ir mainījusies ar 28 dalību valstīm, bet mēs nedrīkstam veidot šo Eiropu ar diviem ātrumiem. Ir bijušas dalību valstis, kas pēdējo gadu laikā ir tikušas sodītas par dažādiem finanšu pārkāpumiem, par budžeta deficītu un tam līdzīgi. Bet tik un tā tas nedrīkst novest pie pārāk atšķirīgas attīstības Eiropas Savienībā. Manuprāt, ir jāstiprina arī valstu parlamentu loma. Jāļauj arī valstu valdībām iejaukties Eiropas Savienības lī, līmeņu lēmumu pieņemšanā. Es varu piekrist kolēģiem, kurš runāja pirms manis. Proti, mēs nedrīkstam aizmirst vienu lietu. Kādi mēs izskatāmies Eiropas iedzīvotāju acīs? Proti, ka Eiro, Proti, Portugāles iedzīvotāji uzskata, ka savā ziņā Eiropas institūcijas šobrīd ir kļuvušas par ķīlniecēm tai globālajai situācijai, kas ir izveidojusies pasaulē. Mēs esam kļuvuši par ķīlniekiem tai praksai, kas nav demokrātiska. Un es personīgi uzskatu, ka mēs šobrīd atrodamies krustcelēs, un mums ir jākļūst solidārākiem, lai arī iedzīvotāji mums noticētu. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs no Grieķijas parlamenta - Musarolis kungs. Liels paldies! Tiesa ka krīze ir mainījusi cilvēku uzskatus un viņu reakciju, domas par uz, attiecībā uz šo situāciju. Nu, protams, ka mums kā politiķiem arī te ir bijusi zinām ietekme. Mēs politiķi parādījām, ka, lūk, pasauli tomēr vada ekonomika. Nacionālajiem parlamentiem bija jāpieņem atsevišķi ekonomisku raksturu lēmumu, kas tomēr, nu, pašā būtībā ir arī politiski un nenoliedzami, ka tā, tie parlamenti, kas ir valstīs, kurās ir, lūk, šīs ekonomiskās pielāgošanās programmas, eh, nu, iznes uz saviem pleciem šo krīzes grūtāko daļu. Tā rezultātā ir pieaugusi sašķeltība No vienas puses, lūk, ir šīs maksātāja valstis, no otras ir līdzekļu saņēmēji. Zinām, ka arī vairākumi tiek politiskā veidā, nu, veidoti, nu, tā diezgan knapi. Nav tāds pārliecinošs vairākums. Tam visam ir pilnīgi noteikti būtiski ietekma arī uz sabiedrības viedokli. Tas ir nes līdzi savu spriedzi. Uh, Tāda ir krīzes ietekme, un ar to mums arī jā, jārēķinās tagad, lūk, gaidot parlamentu vēlēšanas. Bet jūsu ziņojums par trojkas vērtējumu, manuprāt, ir, nu, zināmā mērā devis tādu pretsparu šim kopējiem negatīvajai gaisotnēji. Un ļoti, ļoti labi, ka jūs paveicāt to, ko jūs paveicāt. Tieši šādā veidā mēs varam piedāvāt pilsoņiem informāciju. Un domāju, ka tas bijāt jūs, kas teica, lūk, ka jo vairāk pilsoņi ir informēti par Eiropu, jo entuzistiskāk viņi balsos Eiropas parlamentu vēlēšanās. Nu, jāsaka gan, ka neesmu tik pārliecināts. Var jau būt, ka viņi piedalīsies parlamentu vēlēšanās, bet viņi, vai ir garantēts, ka viņi balsos pro-eiropeiski? Uh, nu, viņi varbūt balsos nu, tā negatīvi, tāpēc mums ir vairāk jāveido, jāmeklē veidi, kā nodot tālāk tādas pozitīvas vēstas un informāciju. Nu, šobrīd tiešām ir tāda etnocentriska gaisotne. Cilvēki, tā teikt, vairāk pievēršas pašiem, paši sev, savai valstī, savai nācijai, un tas attiec um, eh, arī uz tādām valstīm, kurās nebūtu šobrīd tik liels krīze, netiek piedzīvot, nu, kaut vai Šveica. Pasīsimies, tur ir ļoti zems bezdarba līmenis, pozitīva ekonomiska izaugsma un tā tālāk un tā joprojām, bet redzam, ka šādas tendences vērojams arī tur. Un tas, ka cilvēki pievērš paši sev un vairāk skatās, kas notiek tieši viņu valstī, nevis globāli, ir tāda diezgan īpatnēja tendence. Un tad tās valstis savukārt, kur ir krīze, kur tā plosās, tur, lūk, ir arvien populistiskāk uzskati. Un tas šo politisko gaisotni patiešām nokaitē. Nu, man jāsaka, nav īsti jautājums, jautājumu, ko uzdot, bet drīzāk tādi komentāri. Nu, tāda, tā, tāda kā pārdoma, kādu pozitīvu raksturu darbību varētu īstenot Eiropas parlaments, lai ietekmētu pilsoņus, kā varam labāk mobilizēties, kā varam labāk organizēt tādas struktūras kā, piemēram, trojka, uh, lai piedāvātu pozitīvu risinājumu. Nu, lūk, ir arī jau juridiskais ietvers, kas ir, eh, lūk, mm, nu, regula 472, kur tiek runāts par to, kā tiek pārvaldīts valstis, kurās ir eh, deficīts, tātad trojkas mandāts kaut kādā vienā brīdī tomēr beidzas, bet mums ir jāskatās, kā tad organizēt visas šīs struktūras, kā, ehm, nu, pievērsties startautiskiem fórumiem un tam līdzīgi. Šajos fórumos startautiskā mērogā tiek pieņemt ļoti svarīgi lēmumi un nacionālajiem parlamentiem pēc tam nāks tos īstenot strādāt, bet nav lūk šādu institūciju demokrātiskas kontrolas, un tas ir jautājums, par kuru mums vajadzētu padomāt. Domāju, ka līdz ar to šīs iniciatīvas ir ārkārtīgi svarīgas. Es īsti nezinu, kāda situācija, piemēram, ir uh, īrijā, Portugalē, citās valstīs, ko krīzes skārus īpaši smagi, bet tas vien, ka karas ziņojums par trojku ir sagatavots, ir mainījis, nu tā teikt, Eiropas parlamenta tālu mūsu acīs. Paldies, liels paldies, saka priekšādatājs, tālāk no īrijas parlamenta. Mērfī kungs uzstāsies, lūdzu. Liels paldies! Arkārtīgi priecājos būt šeit šorīt un liels paldies, ka norganizējāt šo konferenci. Turpinot to, ko nu pat teica mans grieķu kolēģis Konstantinus, man jāsaka, Lukas. Tad, kad runājam par demokrātiju un vēlētāju aktivitāti, un Martin, Martīnes kungs jau teica, ka lūk, kad iedzīvotāji ir, eh, ka iedzīvotāji ir vīlušies un nebūs īpaši aktīvi, Es domāju, ka galvenais jautājums ir tas, cik parlaments ir būtisks viņa dzīvē. Nav tik daudz svarīgi, vai viņi ir priecīgi vai ne. Nu, ir jā, pavisam nesen piedzīvojam divus piemērus. Lielāka aktivitāte vispārējās vēlēšanās kopš daudziem gadiem bija tieši šajās vēlēšanās pirms trim gadiem. Un domāju, ka tikai godīgi teikt, ka lūk, mēs esam sākuši, nu, glābt paši sevi. Un otrs piemērs ir referendums par fiskālo stabilitātes paktu un eh, kā situācija ir īrijā ir atšķirīga, ko situācija īrijā atšķiras no situācijas, piemēram, Grieķijā, nu, tas ir tāds, lūk, iedzīvotiem nebija nekādas teikšanas attiecībā uz trojkas darbību, bet pēc tam viņiem tika uzdots jautājums par fiskālās stabilitātes paktu, un uh, manā valstī līdz ar to radās tāda, nu, bija arī tāda cerība un centieni šo referendumu novērst, bet vairāk kā 60% referendumā tomēr pauda atbalstu šādam paktam. Tas nozīmē, ka viņi tomēr atbalsta trojkas pasākumus un teikto. Tātad iedzīvotāji vienkārši vēlējās uzņemties atbildību, paši atbildību par šiem paktiem, par šiem lēmumiem. Kampaņas laikā uh, sociālai partneri ļoti aktīvi darbojās, bija plašas debates visā valstī, un tāpat laikā tas, acīm redzot, bija viens no smagākajiem lēmumiem, kas mums bija valstī jāpieņem kopš div, valsts dibināšanas 20. gados. Un tāpēc es domāju, ka Eiropas vēlēšanās mums, nu, arī jāņem vērā fakts, ka varbūt nebūs īpaši aktīva līdzdalība, bet, jau, bet tas būs saistīts ar to, cik būtiska mūsu darbība ir viņu ikdienas dzīvē. Šajā pašā telpā tikāmies interparlamentārajā nedēļā, un toreiz daudzi no daudzām politiskajām partijām, no daudzām valstīm izteicās un pauda līdzīgus viedokļus, lēmums beig beigās tomēr netika pieņemts un nebija pat centieni to darīt. Un es domāju, ka ja mēs varam interparlamentāra uh, sadarbības nedēļu izvērst par tādu fórumu, kam patiešām arī ir lēmumu, kam ir kaut kāda teikšana attiecībā uz Eiropas pusgadu, ka ja mēs varam izstrādāt kaut kādas rekomendācijas, tas būtu ļoti labi, jo domāju, ka mūsu vēlētāji un politiķi mūždien kļūdās uh, nenovērtējot vēlētājus pietiekami augstu. Vēlētāji paši zina, kas viņiem ir būtisks un kas ne. Nav mūsu ziņā viņiem tagad par to sprediķot. Nē, mums ir jāveido izveidot tādas iestādes, ar, iestādes kas viņiem šķiet būtiskas. Mums tā jāmaina šīs institūcijas. Un šī mērķa vārdā mums būs vienā dienā gan vietējās vēlēšanas, gan Eiropas vēlēšanas. Lielākoties, kad iedzīvotāji balso mm, Eiropas vēlēšanās, viņi pirmām kārtām, mm, viņi pirmām kārtām ņem vērā valdības darba izpildu, otrām kārtām viņi savu lēmumu pieņemšanā ņem vērā dažādus politiskus apstākļus, respektīvi to, vai viņi ir sociālisti vai kristīgie demokrāti, un pavisam, pavisam neliela lēmumu pieņemšanas procesa uh, eh, ietekmēšā faktora loma ir Eiropas Savienības Savienības lēmumiem. Iemesls ir tāds, ka tad, kad iedzīvotāji vēlē, viņi domā par sevi. Un viņi patiešām domā par nacionālo, um, iekšē, par iekšējām vajadzībām. Tas, protams, ir tāds neliels vispērnājums, bet tomēr domāju, ka viņi domā par sevi. Viņi domā par to, kā mana dzīve uzlabosies, ja nobalsos šādi vai citādi. Un visbeidzot, viena lieta, ko esmu pamanījis, uh, ir ja tas, ka mums patiešām jāatgriež pie pašiem pamatiem tajā brīdī, kad mudinam iedzīvotājus vēlēt. Īrijā ja mums bija ļoti plašas diskusijas par to, ka vajadzētu samazināt vēlēšanu vecumu, skolās jau informēt par visiem šiem pasākumiem. Jāsaka, vēlēšanu sistēmas dalībvalstīs ir ļoti dažādas, bet bieži esmu satiecis cilvēkus, kas saka, man nu, ne, viņi nezin, kā balsot, kur balsot, viņi nezin, kā to visu darīt, un arī šeit Eiropas parlamentam var būt savu lomu spēlēm. Un visbeidzot, ja šodien notikt vēlēšanas, tad es nevarēšu nobalsot īrijā, jo es esmu šeit Briselē un daudzi cilvēki varbūt eh, atrodas līdzīgā situācijā. Globālā pasaulē tam ir ļoti svarīga nozīme. Daudz no mums šad un tad ceļo šurpu turpu, nu vienalga kaut vai brīvdienu eh, ietvaros, bet varbūt vajadzētu ļaut šiem cilvēkiem balsot arī citur, citās valstīs. Un pie tā mums vajadzētu piestrādāt. Paldies! you. Tas paldies, saka priekšsādātājs. Globāla balsošanas sistēma. Mm, tā lūk ir jūsu ideja. Nākamais ir Greha kungs no Maltas. Grazie, sur viceprezident Martīnes, sur viceprezident. Paldies priekšsēdētāja vietniekungs, paldies Karas kungam. Organizējot šo fórumu, Arī es eh, gribētu uzreiz pateikties visiem runātājiem, arī Džonsona kungam par prezentāciju. Es gribētu pateikties par visām domām, kas šeit izskanēja. Tīpaši Džonsona runā ļoti saulaicīgi bija šie atzinumi. Un tālāk mums seko jau pirmās diskusijas, un mēs jau varam konstatēt to, ka. Kā šī te multikulturālā pieeja, ka tā var stiprināt arī nacionālo parlamentu nostāju un ka ir iespējams arī regulēt praktiskā kādā, kādas politikas īstenošanu. Ir iespējams šeit runāt ne tikai par ekonomiskiem jautājumiem, bet arī kopīgi apspriest sociālos jautājumus, kas ir arī mūsu kopējo vērtību ietvarā. Mēs eh, šeit runājam par eh, dažādām tēmām, kas mani interesē, jo īpaši, piemēram, globalizācija konstatēja, ka tas ir jau kļūst par realitāti, un ir, globalizācija ir kaut kas tāds, ko mēs sastopam katru dienu. Mūsu pasauli kļūst absolūti saistīta, jo īpaši mēs izmantojam šo ciparu ietvaru digitālo tīklu. Es eh, nāku no Maltas, Un globalizācija Maltai ir ar vēl lielāku ietekmi kā varbūt citiem, jo mēs esam maza valsts un tāpēc ir ietekme lielāka un daudz nacionālisma ietekme mūs kar īpaši. Mēs izjūtam tieši ietekmi, arī samērīgi varbūt vairāk mēs izjūtam šo globalizācijas ietekmi. Tas atkal tāpēc, ka mūsu nu, lielums valsts izmērts ir neliels. Un arī kā tad varētu rīkoties starptautiskās asamblējas, kā varētu padarīt šo parlamentu vai asamblēju lomu tādu būtiskāku. Šis būtiskuma koncepts mani interesē. Ja nav būtiskuma, ja nav relevances, tad arī nav attiecīgi uzticēšanās. Un ja nav uzticēšanās, ja netic politiķiem, tad tas ietekmē pilnīgi visu un galu galā vairs. Uh, nav arī pamata parlamentu eksistencei un daudz institūciju struktūra eksistencei nav pamatojumi, ja viņām netic. Tad eh, rezultātā pieaug tāda, tāda neapmierinātība, neaktivitāte, vienaldzīgums un arī attiecīgi mazāk vēlētāji piedalās vēlēšanās un mazāk ir balsotāji. Mums ir jādomā, kā mēs varam parlamentu elementarizēt mūsu uzskatus, neatņemot subsidiaritāti un neatņemot arī nevienam nekādas neadministratīvās, ne izpildu pilnvars. Tomēr ir jādomā par konceptiem, kas apvieno dažādas politiskās darba kārtības. Šeit varētu runāt par trim līmeņiem - nacionālo, multilaterālo vai daudz valstu un arī Eiropas līmeni. Tad ir trīs līmeņi, kuros mēs varam strādāt, meklējot kāds kompromiss, bet nevajadzētu nošķirt prioritātes, kas ir būtiskas cilvēkiem. Tās būs svarīgas visos līmeņos. Dažreiz mēs dzirdam, ka tas, par ko spriež daudz valstu fórumos, tas varbūt nav saistīts ar cilvēku prioritātēm uz vietām. Bet eh, vajadzētu mazināt agnostiķu pieeju, lai nebūtu tik agnosticiska pieeja pret politiķiem. Tāpēc ir nepieciešama konverģence, uz kuru mums jātiecās, jācenšas tādu nu, praktisku darba kārtību, praktiskus, pragmatiskus uzdevumus jāizvirza, kas ir arī izpildāmi, tad arī redzami, tiem ir jābūt realistiskiem arī ekonomiskā ziņā. Jo tādā veidā mēs varēsim panākt to, ka mūsu platforma būs jauna platforma, kur mēs varētu tiešām sniegt ļoti reāls un praktisks atbildes uz mūsu izaicinājumiem un problēmām. Paldies! Uh, thank you very much. Lielas paldies. Vēl mums ir pieci runātāji. Bet es domāju, ka ir jāatstāj kāds laiks arī atbildēm, un tieši šis brīdis ir klāt, Johnson kungs. Es neesmu pārliecināts, ka varēšu dot atbildi, tomēr gribētu reaģēt uz atsevišķām tēzēm, kas izskanēja šajā debatē. Es ievēroju, ka ļoti daudzi no jums domāja par eh, to, ka, ka ir ļoti maz tā kā balsotāju skaists un aktivitāte ir zema, ka parlamenta deputātu prestižs varbūt ir zems, tāpēc arī nevēlēšanās balsot. Eh, tā ir tiešām bāža, kas ir ļoti aktuāla. Jebkurā parlamentā, jebkurš parlamentārietis, jebkurā valstī ir nobažījies par to, un ir nepārtraukti veiktas viedokļu aptaujas visos reģionos, un jebkurā vietā jūs atradīsiet vienu un to pašu rezultātu, ka parlaments un attiecīgās institūcijas nav īpaši populāras, un šajos aptauju sarakstos eh, kompetences ziņā atrodas pašā leiskalā. Ir, ir veikti ļoti daudz pētījumu, kāpēc tas ir tieši tā Es šeit negribu teikt, ka ir kaut kāda universāla atbilde, kāpēc tas tā ir, bet ir zināms lietas, ko var darīt, bet ir lietas, ko nekad nevajadzētu darīt. Šeit ir jāieskatās politikas dabāk, kas tas ir politika. Tad, kad jūs uzsākat kādu kampaņu, uh, Jūs sākat kampaņu, lai iegūtu balsis. Jums ir programma vai platforma, kur jūs realizēt un stāstat par to, un tad jūs izsakat solījumus, proti, ka panāksiet tādus un tādus mērķus bet ir pilnīgi dabiski, ka jūs nepanāksiet visu mērķu piepildījumu. Un ja gadu pēc gada mēs atkal stāstam mūsu iedzīvotājiem, ka mums tagad būs izmaiņas, un atkal gadu pēc gada cilvēks redz, ka nekādas izmaiņas nav, tad ir tikai dabiski, ka mm, iedzīvotājs domā, ka šie solījumi nav nopietni. Es domāju, ka drīzāk ir jādomā savādāk, kāds ir šis vēstījums, ko mēs dodam iedzīvotājiem. Un šeit ir šis eh, relevances jautājums, cik mēs esam būtiski, cik svarīgi. Pirms pāris gadiem mūsu organizācija pabeidza divu gadu projektu, tur mēs pētījām iedzīvotāju viedokli un parlamentāriešu viedokli, ko domā abas puses par savstarpējo sadarbību, un mēs nu nonācām pie tāda universāla secinājuma. Iedzīvotāji uzdeva parlamentāriešiem jautājumu, ko jūs darat manā labā. Viņi neinteresējās par to, uh, ko vispār viņi darījuši vispār visā, visā pasaulē, bet ko jūs, Johnson, esat darījuši priekš manis konkrēti. Mēs gribam, lai būtu izglītība bērniem, lai būtu darbs, lai būtu veselība, lai sievai būtu veselība. Uh, tas ir svarīgi man konkrēti. Un ko jūs esat izdarījis priekš manis? tad sanāk, ka ir deputātu tāda tuvināšana iedzīvotājiem. Es nezinu, kā tas ir pie jums, bet mēs konstatējam, ka deputāti ir spiesti aizvien uh, biežāk un vairāk tieši risināt iedzīvotāju jautājumus. Un arī iedzīvotāji to sagaida no deputātiem, bet, protams, jūs saprotat, ka ir kaut kāda limiti, jūs jau nevarat bezgalīgi apkalpot individuālus vēl, vēlētājus. Un tā viss rezultātā parlamentos daudzos ir radusies tāda reakcija, ka parlamentārā institūcija tiek padarīta caurskatāmāka, lai iedzīvotājs saprot un redz tādā cilvēkam pieejamā veidā, lai saprot, kas tad notiek iekšā aiz parlamenta sienām un arī iedzīvotājiem tiek dota iespēja dot, dot ieguldījumu parlamenta darbā. Ir tāds valsts, kas ir ekstrēms šai ziņā, caur internetu vai tam līdzīgi jūs kā iedzīvotājs varat nākt klajā ar priekšlikumiem, lai papildinātu vai grozītu kādu parlamentā skatīto likumdošanas aktu. Un ir ļoti daudz šādas informācijas plūsmas, informācija nonāk komitejās, un tad var saprot, saprast, kā tad iedzīvotājs gribētu mainīt vienu vai otru projektu internets un komunikācijas šai ziņā piedāvā mūsdienās milzīgas iespējas, ir iespējams iestrādāt iedzīvotāju viedokļus jūsu darbā. Un tad tādā veidā tas ir viens veids, kā padarīt institūcijas darbu būtiskāku. Un tālāk globālais pret nacionālo. Atsevišķi deputāti komentēja par to. Tiešām ir nepieciešama lielākā demokrātija starptautisko sarunu kontekstā. Uh, Es domāju, ka neviens to neapstrīd. Visi gribētu redzēt vienu to pašu. Mēs visi runājam par vienu un to pašu. Bet jums ir arī jāsaprot, ka ir milzīga arī pretestība pret to. Mēs runājam par to, ka mēs gribam izjaukt kaut ko tādu, kas ir eksistējis jau gadsimtiem ilgi. Protams, tas ir veids, kā valstis sadarbojas savā starpā. Viens gadījums. 2005. gadā es eh, ceļoju ar parlamentu priekšsēdētāju grupu eh, un mēs devāmies uz Ņujorku. Ano. Un mums tur bija tāds brīfings eh, vēstniekiem. Mēs stāstījām par mūsu speaker konferenci, kas bija paredzēta kaut kad tuvākajā laikā. Un tad man līdz bija spīkers, kas ir šīs valsts priekšsēdētājs, un viņš sēž man blakus, mēs stāstam šajā brīfingā, kas notiks, kas būs, un cik svarīgs ir mūsu pasākums, kāds te mums mērķis, mērķis ir, lai būtu lielāka demokrātija, ANO struktūras, debats beigās, viens no vēstniekiem, no spīkera valsts, teica tā, bet, protams, mēs gribam lai jūs nākat un vienmēr labprāt redzēsim jūs šeit, kamēr jūs sakat to pašu, ko sakam mēs. Un tas ir simptomātiski. Šeit ir starpvaldību institūcija, un valdības droši vien negribēs redzēt šādu veidu izmaiņas tuvākajā laikā, tāpēc man ir tāda nosliec e, domāt, kā vajadzēs rīkoties pakāpeniski. Mums ir jāved parlaments uz, parlamenti uz ANO, lai parlamenti būtu iesaistīti Un, ja jūs gribat runāt par miera veidošanu, tad tur ir miera komiteja. Jūs varat tur drīkstat sēdēt pie galda kopā ar viņiem un izteikties. Arī mēs to varam darīt. Arī cilvēktiesība padomē tas pats. Uh, vakar es biju Rumānija. Tur 12 parlamentu pārstāvji bija sanākuši kopā, kur sprieda par to, kā tad parlamenti varētu veikt šo periodisko pārskatu par cilvēktiesību jomu Un šeit ir ļoti daudz veidi, kā varētu iesaistīties, ja, ja ir vēlēšanās, var veidot kaut ko jaunu, bet jau tagad pastāv veidi un ceļi, kā piedalīties, kā darīt, jo ļoti daudzos procesos tiešām šāds iespējas pastāv jau šodien. Paldies! Jā, herzlichen Dank. Jā, sirsnīgs paldies! Un pirms es reaģēju uz izteiktajiem komentāriem, teikšu, ka Batistas kungs vēlas izteikties, tātad no Portugāles. Došu vārdu viņam. Jā, paldies, labrīt visiem kolēģiem un kolēģēm. Jā, šeit Briselē man vienmēr ir prieks ierasties un vēlos pateikties par šo iespēju piedalīties nozīmīgās diskusijās, kas ir svarīgas gan dalību valstīm, gan arī Eiropas Savienībai un globālai pārvaldībai kopumā. Jā, mēs redzam, ka šobrīd šeit klāt ir arī daudzi Eiropas parlamenta deputāti un arī Eiropa, tātad Portugāles parlaments vēlējās noteikti piedalīties šajās diskusijās un raidīt tādu spēcīgu signālu. Un šis signāls būtu tāds, ka mēs nedrīkstam nākotnē pieļaut tās kļūdas, ko esam pieļāvuši pagātnē. Karas kungs jau runāja par trojku, tās nozīmi un paveikto darbu. Jāsaka, ka jā, Eiropas parlamentu ievēlē tieši Eiropas tauta. Bet ir ļoti svarīgi, lai arī Eiropas parlaments uzņemtos savu atbildību, runājot par valstu glābšanas programmām, par šiem memorandiem, kas ir tikuši parakstīti arī ar Portugāli par tiem nosacījumiem, jo jāsaka, šajos memorandos vienmēr ir runa tikai par finanšu un ekonomiskajiem jautājumiem, bet nekad netiek runāts par citiem sociālajiem jautājumiem, piemēram, veselības aprūpi, piemēram, par reformām, kas ļautu ilgtspējīgi valstī izkļūt no krīzes un šādas kļūdas nākotnē nedrīkstētu pieļaut vienmēr tika uzsvērts, ka jā, mēs nedrīkstam aizskart valdības kompetenci un valdības spēju rīkoties, bet jāsaka, ka tomēr starptautiskā valūtas fonda izvēlētais risinājums mūs spiež kļūt par valsti ar ļoti zemu atalgojumu, un es nedomāju, ka tas būtu Portugāles tautas griba izvēlēties šādu ceļu. Ja mēs būtu iz, iesaistījuši arī Portugāles parlamentāriešus šī memoranda izstrādē un risinājuma rašanā, es domāju, ka mēs būtu spējuši izvairīties no daudzām negatīvām sekām. Jā, es vēlos sveikt šeit arī Džonsonu kungu un starp parlamentāro savienību Es domāju, ka jūsu uzruna bija ļoti iedvesmojoša. Arī runājot par sadarbību ar starptautiskajām organizācijām, mēs, kā valstu parlamentārieši, esam tie, kas apstiprinām valsts budžetu. Tas nozīmē arī to, ka mēs apstiprinām to budžeta daļu, ko mūsu valdība iemaksā starptautiskajās organizācijās. Un es domāju, ka ņemot vērā, ka mēs piedalāmies ar savu finansējumu šajās starptautiskajās organizācijās, mums vajadzētu būt arī lielākai teikšanai, pieņemot lēmumus šajās organizācijās un arī kontrolējot starptautisko organizāciju darbu. Manuprāt, starptautisko organizāciju darba kārtībā ir jāatbilst iedzīvotāju interesēm. Mums ir jāskatās gan uz vietējām interesēm, gan arī uz globālajām interesēm, un tas nevienmēr tā notiek. Piemēram, arī Pasaules veselības organizācija, kas darbojas ANO paspārnē, mēs redzam aizvien skaidrāk un skaidrāk, ka šie lēmumi, ko pieņem jaunās ANO aģentūras, ir lielā mērā saistītas ar šo te lielo donoru valstu interešu aizstāvību, nevis ar, teiksim, cilvēktiesību aizstāvību, pamatiesību aizstāvību un tam līdzīgi. Es domāju, ka mums ir jāmācās no pagātnes kļūdām. Tās nedrīkst atkārtot nākotnē. Ir jārada mehānismi, kur tautas ievēlēti pārstāvji arī tiek vairāk un aktīvāk iesaistīti lēmumu pieņemšanā un var pēc tam atbildēt par šiem lēmumiem. Paldies! Paldies! Un tagad došu vārdu bijušajam komisāram un šobrīd Eiropas parlamenta deputātam Kovačkungam no Ungārijas. Thank you, thank you very much for the floor. Jā, paldies. Un pirmkārt vēlos sirsnīgi sveikt Eiropas parlamentu, pateikties par šo iniciatīvu. Vēlos pateikties gan Martīnes kungam, gan Kāras kungam par ievadu runām un, protams, vēlos pateikties arī Džonsona kungam par šo te uzrunu. Tā bija ļoti nozīmīga. Jāsaka, kolēģi, ka vistipiskākā mūsdienu iezīme ir globalizācija. Jā, globalizācija ir objektīvs process. To nevar apstādināt un to nevar pagriezt atpakaļ, vai mēs to gribam, vai mēs to negribam. Piemēram, tādi izaicinājumi kā draudi mieram, uh, stabilitātei, tātad terorisms, militārie konflikti, ekonomikas un finanšu krīze, epidēmijas, nabadzība. Visas, visas šie procesi un viss šīs norises kļūst aizvien globālākas. Un tas nozīmē to, ka uh, globāliem izaicinājumiem mēs varam rast risinājumus tikai globālās pārvaldības ietveros. Mēs nevaram to atrisināt vietējā līmenī. Un tātad svarīgi šeit ir likumdošana, likumu izstrāde, to dara parlamenti, bet parlamenti ir arī tie, kas kontrolē izpildu varu. Parlamenti ir ļoti svarīgi demokrātijas instrumenti, tie pārstāv tautu, un līdz ar to parlamentam ir jāpārstāv cilvēku vēlmes, ambīcijas un intereses. Un bieži vien parlamenti pārstāv arī dažādus šos politiskos virzienus katrā konkrētajā valstī. Sadarbības starp parlamentu un valdību valsts līmenī ir jābūt paraugam arī starptautiskajām organizācijām. Valstu parlamenti un starp parlamentu organizācijas pēdējos gados iegūst aizvien lielāku un lielāku lomu arī starptautiskajās attiecībās. Es domāju, ka valstu valdības un arī starpvaldību organizācijām ir jāturpina veicināt šo procesu. Eiropas Savienība ir ļoti īpaša kopiena, tā balstās uz kopīgām vērtībām kā brīvība, cilvēka cieņa un tam līdzīgi. Es esmu pārliecināts, ka iemesls, kādēļ Eiropas Savienība var izpildīt savu misiju, ir saistīta tieši ar to struktūru. Tā tad ir trīs šīs institūcijas - komisija, padoma un parlaments. Šī sarežģītā struktūra kopā ar kopīgajām vērtībām ļauj mums spēlēt savu lomu globālajā pārvaldībā. Un tas ir ļoti svarīgi. Mēs varam sacensties ar visām starptautiskajām organizācijām, arī ar ANO, bet, protams, ANO ir nepieciešams radīt arī šo parlamentāro dimensiju. Un šim te pārvaldībai ir vairāki kritēriji. Pirmais ir demokrātija. Eiropas Savienība un tās institūcijas pēdējo gadu laikā ir varējušas būt par paraugu demokrātijai. Un šeit vēlos minēt trīs konkrētus aspektus. Pirmkārt, 2008. un 2009. gada finanšu krīze. To radīja tieši demokrātiskās kontrolas neesamības starptautiskajos finanšu tirgos, un Eiropas kopienas atbilde bija kopīga ekonomiskā pārvaldība. Otrakārt, arābu pavasaris, šie te totalitāro režīmu krišana, šīm valstīm bija labas ekonomiskās attiecības ar vairākām Eiropas Savienības valstīm, un es domāju, ka tas mums deva svarīgu mācību, tas, ka politiskā stabilitāte virspusē, kas balstās uz antidemokrātiskiem spēkiem, nav ilgtspējīga. Es domāju, ka nākotnē Eiropas Savienībai un tās dalību valstīm nevajadzētu uh, vadīties tīri no ekonomiskām interesēm, bet gan no kopīgām vērtībām, arī sadarbojoties ar citām valstīm. Tagad trešais runājot par Eiropas parlamenta vēlēšanām, kas mūs sagaida šajā pavasarī. Es domāju, ka visām Eiropas līmeņa partijām vajadzētu uzsākt nopietnu priekšvēlēšanu kampaņu, lai samazinātu eiroskeptiķu spēkus un iespējas uzvarēt šajās vēlēšanās. Paldies! Jā, paldies Kovačs kungam! Un nākamais runātājs Pimenova kungs no Latvijas. Lūdzu. <clears throat> Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos atsaukties uz ielūgumu, ko mēs saņēmām pirms šīs konferences, un tajā ir visa šī paziņojuma būtība, proti globālajai pārvaldībai nav jāpaliek tikai diplomātu un valdību rokās, bet arī parlamentiem ir jāspēlē svarīga loma šajā procesā. Un šo ielūgumu parakstīja gan Martīnas kungs, gan Karas kungs, un es vēlos teikt, pirms mēs stiprinām valstu parlamentus. Ir jāuzlabo šīta pārstāvība, ja valsts parlamenta ir šī jaunākā brāļa loma. Ja mēs varam arī valsts parlamenta līmenī kļūt aktīvāki starptautiskajos procesos, tādā gadījumā es domāju, ka nebūs nepieciešams spēcināt citu parlamentu un citu institūciju lomas. Manuprāt, Eiropas parlaments arī var spēlēt svarīgu lomu lēmumu pieņemšanā tieši valstī, valstu līmenī, ja mēs runājam par jautājumiem, kas saistīti ar Eiropas Savienību. Tajā pašā laikā valstu parlamenti ļoti uh, bieži netiek iesaistīti svarīgu lēmumu pieņemšanā, kas saistīta ar konkrētas valsts likteni Eiropas Savienības kontekstā, un es vēlos to ilustrēt ar piemēru. Proti Latvijas pievienošanās eirozonai, kas notika pavisam nesen, tātad šī gada sākumā, pagājušā gada pavasarī 2013. gadā tikai viena trešdaļa atbalstīja eiro ieviešanu Latvijā. Bet jau decembra beigās tie bija 50%. Bet neviens nevarēja pateikt, kāds ir konkrētais skaitlis. Tajā pašā laikā Latvijas likumdošanā nebija instruments, kas varētu pieprasīt no parlamenta uh, pārbaudīt, vai iedzīvotāji patiesi vēlas ieviest eiro. Proti nomainīt valsts valūtu latus pret eiro. Un tikai valdība bija atbildīga par šo lēmumu. Tautai netika prasīts viedoklis. Es saprotu, ka oponenti varētu teikt, jā, iepriekšējos gados valsts parlaments, saima varēja ietekmēt šos lēmumus, bet es vēlos teikt, ka šis svarīgais lēmums tika pieņemts valdībā un parlamentu neviens nekonsultēja. Un tātad jautājums, vai mēs varējām to paredzēt, vai šāds parlaments vai šie deputāti var piedalīties arī starptautisku lēmumu pieņemšanā piedaloties šo te dažādo starptautisko asamblēju darbā. Es uzskatu, ka tas, kas mums būtu nepieciešams, ir izglītot valstu parlamentus, pirms mēs uzliekam viņiem par pienākumu piedalīties lēmumu pieņemšanā, arī valstu līmenī. Jā, iespējams, ka kolēģiem šis mans arguments liksies pārāk konservatīvs, bet es uzskatu, ka piedalīšanās lēmumu pieņemšanā valstu līmenī ir ļoti svarīgi, lai iemācītos atbildīgu lēmumu pieņemšanu, un šī skola, šī mācība var tikt gūta tikai valsts līmenī, bet Eiropas Savienība noteikti var dot ieguldījumu, lai izglītotu valstu parlamentus lēmumu pieņemšanā. Paldies! Danke für diesen Jā, paldies par šo komentāru. Un tagad došu vārdu Magares kungam. From Portugal. No Portugāles. Jā, Portugāla šodien ir ļoti kupli pārstāvēta. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos uzsvērt to, ko teica Džonsona kungs par izaicinājumiem, ar kuriem mēs sastopamies 21. gadsimtā. Jā, digitālajā laikmetā sadarboties kļūst aizvien vienkāršāk. Tiek veidoti dažādi sadarbības tīkli, arī mēs kā parlamentārieši varam izmantot internetu. Protams, mēs katrs to personīgi izmantojam uh, savā ikdienas dzīvē. Bet jāsaka, ka nevienmēr šie, šī iespēja sazināties ar internetu tiek izmantota, lai koordinētu lēmumu pieņemšanu. Ļoti bieži es saņemu šos te iknedēļas vai ikmēneša jaunumus un ziņas, bet nevienmēr es saprotu, uh, to, kas tur ir rakstīts, nevienmēr es izprotu šo sistēmu citās valstīs. Un runājot par pavērsienu, jāsaka, ka šobrīd globalizācija ir uzņēmusi aizvien lielākus tempus. Un mēs neesam spējuši turēties līdzi šim laika diktētajam ritmam, ko šobrīd diktē finanšu tirgi. Un līdz ar to tas ir novedis pie diezgan bīstamas tendences. Tas nozīmē, ka valstis aizvien vairāk un vairāk zaudēs savu suverenitāti. Līdz ar to arī iedzīvotāji mums uzticās aizvien mazāk un mazāk jo šobrīd visa Eiropa iedzīvotāja acīs lielā mērā sastāv tikai no finanšu tirgiem. Mūsu ministri, ministru padomas laikā cīnās, protams, katrs arī par savām interesēm, bet jāsaka, ka šādos apstākļos ļoti liela ietekme globālajos procesos ir arī organizētajai noziedzībai. Dalībvalstīs valda liela korupcija. Jā, jāsaka, ka Eiropas komisija zina daudz, tas nav izglītošanas jautājums, bet Eiropas komisija neko nedara un iedzīvotāji jau nav uh, akli. Viņi redz ļoti labi arī, ka komisija nedara to, ko tai vajadzētu darīt. Viņi redz, ka ir valstis, ir valdības, kas pārkāpj dibināšanas līgumus, bet nekas arī nenotiek. Jā, Džonsona kungs teica, ka mēs visi sēžam vienā un tai pašā laivā, bet mums jāredz, kurš tad sēž pirmās klases kājītais, kurš sēž otrās klases kajītais un kurš vispār nav ticis šai laivā un ir palicis krastā. Kuras ir tās valstis ziemeļos, dienvidos, austrumos vai rietumos? Mēs kā eiropieši nedrīkstam aizmirst arī par to, kāda izskatās mūsdienu globālā pasaule. Piemēram, Sīrija, šis konflikts, kas vēl joprojām nav atrisināts, diktators ziemeļ Korejā, kur tikko ir jauns ANO ziņojums par šiem cilvēktiesību pārkāpumiem Ziemeļkorejā. Es domāju, ka parlamentam arī ir jāpauž sava nostāja un jāmēģina situāciju atrisināt. Ir ļoti daudz arī iedzīvotāju, kuri vispār nezina, uz kādiem noteikumiem, uz kādiem nosacījumiem ir balstīta Eiropas Savienība. Ir ļoti daudzi, kas nepārziļ Lisabonas līgumu. Un jāsaka, es domāju, ka arī daudz deputāti valstu parlamentos nezina galvenos Lisabonas līguma punktus. Es domāju, ka ir svarīgi arī, lai vārdiem sekotu darbi, patiesi darbi ar attiecīgo finansējumu. Manuprāt, tieši darbs, tieši rezultāts ir tas, kas ir svarīgs, lai atjaunotu iedzīvotāju uzticēšanos parlamentiem. Ja Šeit Eiropā vairs nav karu, bet tajā pašā laikā mums ir pietiekami daudz svarīgu cīņu, kas vēl jāizcīna pret nabadzību un arī pret tirgu diktātu šo multinacionālo koncernu uzspiesto attīstību. Ļoti bieži tiek runāts arī par izvairīšanos no nodokļiem. Es domāju, ka arī tā ir svarīga joma, kur mums būtu jādarbojas. Piemēram, arī šis te interneta pārdevējs Amazon. Uh, kam ir ļoti daudz šīs lielās noliktavas apvienotajās, noliktavas apvienotajā karalistē, bet kas ir reģistrēts kā uzņēmums Luksemburgā un tādā veidā izvairās no nodokļu maksāšanas. Es domāju, ka mums ir jārunā gan ar Amazon, gan ar Google un citiem, kas ļaunprātīgi izmanto uh, dažādas nodokļu paradīzes. Tajā pašā laikā no iedzīvotājiem tiek prasīts maksāt aizvien lielākus un lielākus nodokļus, lai kaut kādā veidā piepildītu valstu budžetu. Un es domāju, ka tas nav akceptējams. Mūsu iedzīvotāji nepiekrīt šādajam scenārijam, šādam attīstības scenārijam. Un arī valstu parlamentāriešiem ir ļoti grūti cīnīties ar šādām globālajām tendencēm, un tādā veidā arī valstu parlamenti zaudē aizvien vairāk un vairāk savu lomu. Es domāju, ka ir pienācis laiks rīkoties un strikti ņemot mēs vēl joprojām neesam parādījuši tādu kon konkrētu rīcību. Šobrīd mēs redzam, ka mūsu valstis pārpludina migranti no Ziemeļāfrikas, no Turcijas un tam līdzīgi. Un kas tad notika? Mēs astoņus mēnešus gaidījām līdz septembrim, kad kaut kas notiks. bet jāsaka arī šeit nav tāda vienota risinājuma un vienotas atbildes šai problēmai. Jā, piemēram, arī pāvests Francisks saka, ka mums ir jābūt žēlsirdīgiem, uh, Jo gal galā tas, kas notiek šobrīd arī pie Eiropas Savienības robežām, šīs te bēgļu traumas, cilvēki, kas ārpus Eiropas Savienības mirst badā, mums ir jādomā arī par viņiem. Galu galā Eiropas Savienībai tur arī ir sava atbildība. Es domāju, ka ir nepieciešams stiprināt arī pašpārvaldi Eiropas Savienībā. Tas būtu ļoti nozīmīgi. Paldies! Lielas paldies, saka priekšādātājs par šo ļoti emocionālo uzstāšanos. Eh, thank you, Mr. Lietuvas pārstāvs tālāk. Paldies, priekšādātāji. Jā, nu dienu debatas izvērtušās ārkārtīgi interesantas Paldies, ka ļāvāt izteikties arī man priekšādātāji, jo globālāk mēs kļūstam, jo nacionālāk atbild reizēm ir vajadzīga. Nu tāda, tāda sajūta nereti var rasties. Un reizēm tas var izpausties diezgan haotiskā veidā, piemēram, sociālajā nemieru un tā tālāk pret banku krīzi, bet tā, šāda reakcija var izpausties arī organizēti. Tādējādi rēģējot uz šo globālo spiedienu, un šajā kontekstā es gribētu uzsvērt lūko. Ļoti nozīmīgi ir spēcināt Nacionālo parlamentu lomu, izmantojot sadarbības instrumentus, nevis konfrontāciju. Un šeit Eiropas Savienībā mēs redzam ļoti lieliskus piemērus paraugu praksē. Tām um, šādai, šādam sadarbības veidam, lūk, tas ir Kosaka, un ar to varam uh, piedāvāt visai pasaulē. Nu, domāju, ka tā ir viens veiksmīgākiem starpparlamentārās sadarbības formām. Lūk, nu pat bija Viļņā pēdējā plenāra sēde Lietuvas prezidentūras laikā. Un, um, Šai kontekstā es domāju, ka būtu ļoti liederīgi atgādināt demokrātiskās leģimitātes debašu idejas 50. Kosaka plenārsēdes gada dienā Viļņā. Tur tika runāts par to, ka nepieciešams spēcināt parlamentārās di parlamentāro dimensiju Eiropas Savienībā. Lisabonas līgumā, kā mēs zinām, eh, tas tiek paredzēts. Tur mums tiek piedāvāt arī atbilstīgi instrumenti tieši šādai darbībai. Turklāt nepieciešams daudz efektīvāk arī īstenot eh, pamatotā atzinuma instrumentu. Tas palīdz veidot dialogu starp parlamentiem un arī dialogu ar Eiropas parlamentu. Vēl viena lieta nepieciešams daudz labāk izmantot jau pašreizējos eh, parlamentu sadarbības formātus, lai sasniegtu jaunus mērķus. Un lūk, arī šeit es domāju, ka ir ļoti labs piemērs tieši Kosak, Kosak sieviešu forums, kas tika izveidots pavisam nesen Viņā Lietuvā. Tas liecina par to, ka lūk, var būt gana elastīgs un vienlaicīgi izmantot pašreizējos formātus tālākai sadarbībai. Uh, tas ir ļoti funkcionējuši, un es tiešām ceru, ka sieviešu forums pilnīgi noteikti vēl savu pilno potenciālu parādīs pavisam drīz. Mums nepieciešama turklāt, lūk, šī labākā starpparlamentu sadarbība, kur tikt iesaistīts Eiropas parlaments un nacionālajā parlamenti. Un šeit, godātie draugi, nu, man ir viena doma, kur, ar kuru gribētu ar jums padalīties. Tas tāds kā priekšlikums, ko gribu likt jums priekšā, respektīvi, varbūt būtu iespējams izveidot Austrum partnerības parlamentāro asambleju kurā tad darbotos parlamentārieši no austrumu partnerības valstīm, nu, iespējamības gadījumos politiskās situācijas rezultātā, nu, nevienmēr tas tā ir, plus Eiropas Nacionālo parlamentu pārstāvi, kuriem šī sadarbība interesētu, plus, protams, piedalītos tur arī Eiropas parlamentu pārstāvi. Pēc viņas austrumu partnerības samita man tiešām radās tāda sajūta un pārliecība, ka tieši šāda struktūra varētu būt ļoti vērtīga. Nu, varbūt tas tā pārdroši pašā sākumā, eh, ja varbūt ne gluži otrādi, netik pārdroši mums vajadzētu domāt par to, kā at, ie, iedvest jaunu dzīvību jau pašreizējā formatā. Piemēram, lūk, šajā uh, Lietuvas, Polijas, Ukrainas parlamentārajā asamblējā. Es domāju, ka tieši šādas struktūras var spēcināt parlamentāro sadarbību. Tātad mums jādarbojas starptautiski un jārīko un vienlaikus arī uz vietas. Un trešā lieta, ko, par ko gribu padalīties pārdomās ar jums, ir nepieciešamība spēcināt starpparlamentārās organizācijas pamatojoties uz kopējām interesēm. Un te nu mēs redzam, lūk, Globe International un Globe Europe. Divas, lūk, šādas organizācijas. Pēdējā esmu vicepriekšādātājs. Nu, kaut vai viens piemērs klimata tiesību aktu pārskatīšanu 66 valstīs Globe International organizācijas ietvaros. Ļoti konkrēts piemērs tam, kā parlamentārieši no dažādām politiskajām partijām ar dažādām ideoloģijām var tomēr strādāt plecu pie pleca un panākt kopējus mērķus, piemēram, tādā jomā kā klimata pārmaiņa apkarošana. Protams, var jau būt arī citi formāti, eh, kuru pamatos būtu kaut kādi interešu loki, nevis politiskā piedarība. Tas, domāju, ir svarīgi un tas ļautu mums rēģēt uz šo globalizāciju kopumā, darīt to tādā mierīgā, organizētā veidā. Paldies! Danke, our last, uh... Paldies! Nu, un pēdējie divi runātāji tālāk. Kamelo Bēlas kungs. Un pēc tam Džils Lazaro. Vispirms Kamelo Bēla lūdzu. Grazie, Hafnā, Mr. Chairman, atmal. Paldies, priekšādātāji. Vēlos pievienoties kolēģiem, sakot jums paldies par šīs sanāksmes organizēšanu. Turklāt gribu teikt paldies arī Johansan kungam par viņu prezentāciju. Es uzskatu, ka šīs dienas diskusijas var būt ļoti palīdzīgas, ļaujot mums pārdomāt eh, to, kā darbojamies šobrīd un kādos līmeņos tas norisinās lūk nacionālā līmenī, nacionālo parlamentu līmenī, nacionālo valdību līmenī un, un, protams, arī šajā daudzslāņainajā daudzlīmeņu pārvaldībā, kas ietver dažāda veida fórumus. Būtu jāuzdod arī jautājums, kas tad šeit ir tas līderis, kas pieņem lēmumus? Vai tās ir valdības? Nacionālajie parlamenti? starptautiskās organizācijas, ja varbūt vēl kāda cita spēka vai struktūras, kam ir ekonomisks raksturs. Es domāju, ka šīs pārdomas var palīdzēt mums saskatīt to, cik ļoti, cik ļoti svarīgi ir uzlabot sadarbību un kopējus centienus visu šo spēku kopējā ietvarā. Un te nu gribu pieminēt lūko pilnīgi noteikti dzīvojam globalizētā pasaulē, un tieši globalizācija ietekmē katru valsti ļoti spēcīgi. Tomēr tepat laikā nenoliedzams ir arī tas fakts, ka lēmumi, iekšēja rakstura lēmumi, nacionāla rakstura lēmumi ir tie, kas atstāja ietekmi arī uz globālo līmeni. Nu, Ļaut man jums piedāvāt piemēru, eh, ko nu pat pieminēja arī Kovačkungs, viņš minēja arābu pavasari Arābu pavasars nereti sākās, um, un daudzās valstīs sākās tieši ar privātu raksturu iniciatīvu. Pilsoņi bija tie, kas vienkārši vērsās pret pašreizējo status quo valstī. Un nevis valdības aizsāk šīs kustības vai startautiskie fórumi, nē. Jaunos procesus aizsāku paši iedzīvotāji. Uzskatu, ka mums vienmēr jāpatur prātā tas, ka nacionāla rakstura lēmumi atstāja arī globālu ietekmi. Visbeidzot, politika, protams, ir domāta tieši pilsoņiem. Mūsu darbam ir jābūt būtiskam viņu dzīvē. Mums tas, jā, mums tas jāapskaidro pilsoņiem, lai viņi saprot, ka mēs darbojamies, lai īstenotu politiku, tādu politiku, ko pilsoņi var saprast. Lūk, atkal piemēru gribu jums piedāvāt. Mēs kā Eiropas Savienības dalība valstis protams, esam apņēmušās samazināt nabadzību visās dalībvalstīs, bet ir jau arī cita mērķi, nu, piemēram, lūk, jāievēro visi šie finanšu noteikumi mērķi. Reizēm man šķiet, ka nerad šie mērķi iet viens pret otru. Nu, jo, lai samazinātu nabadzību, mums ir vajadzīgs ieviest sociālos pabalstus un tā tālāk, un tas nozīmē, ka pieaug finanšu izdevumu dalību valstīm budžetos. Tāpat laikā uh, nu, finanšu mērķi arī ir jāievēro, piemēram, deficīta samazināšanā, un tur atkal, tas atkal prasa izdevumu samazināšanu. Tā visa rezultātā nereti cieši tieši sociālajā aspekta un lēmumu, kas tiek pieņemta Eiropas līmenī, tādā veidā noved pie konflikta starp šiem dažādajiem mērķiem. Svarīgi īstenot iekšēji deb iekšējas debatas katrā dalību valstī. Uh, Eh, ar valdībām, ar parlamentiem par to, kā kopīgiem spēkiem eh, saskaņot visus šos centienus. Jo, protams, ka nacionālajie parlamenti paši nevar uzņemties valdības lomu, un tas nevar, un, un arī zem ne otrādi. Nav nekādu šābu, ka šeit ir vajadzīga vienota fronte, vienota spēki. Johansen jautā, kungs uzdev ļoti svarīgu jautājumu par to, vai mums vajadzētu dažādus daudznacionālus fórumus vai nē. Es uzskatu, ka sadarbība ir vajadzīga. Reizēm mēs ierodamies visām šīm startautiskajām sanāksmēm. Un tur, lūk, ir visi šie daudznacionālie, daudzpusējie fórumi, bet komunikācija īsti nav iespējama. Jā, ir arī IPU, tieši tāpat kā daudz citas starptautiskas platformas, bet tas, kas notiek starptautiskos fórumos, nu, parasti netiek saklausīts tālāk par šī fóruma telpām un to parasti nedzird pārējās daudzpusējās organizācijas. Ir ārkārt, lai saglabātu mūsu darba būtiskam, mums ir ļoti svarīgi nodrošināt sadarbību gan nacionālā līmenī, gan arī dzen startautiskā līmenī. Visos aspektos paldies! Muchas gracias, señor presidente. Felicitar, muy brevemente, felicitar al Parlamento Europeo por. Paldies, priekšādātāji. Gribu teikt paldies Eiropas parlamentam par šīs konferences organizēšanu. Man ir ārkārtīgi liels prieks, turklāt, ka varam šeit tikties ar Johansonu kungu ar IPU vicepriekšsēdētāju. Mums jau priekšējā gada laikā vairāk kārt ir bijis iespēja tikties. Un tagad viņi ļoti, viņā klausoties, tāpat arī klausoties kolēģi interesējoties komentāros, man radās pārdomas. Es saradu šeit četrus pamat jautājumus, tad problēma jautājumus, kas būtu jāapspriež Pirmām kārtām mums nepieciešams turpināt meklēt risinājumu jautājumu par to, ka, lūk, ir tik ārkārtīgi daudz starptautisku, daudznacionālu, daudzpusēju fórumu un struktūru. To ir tik daudz, ka kopumā tie nav efektīvi un pilsoņi par tiem nebūtu nav informēti. Turklāt mums ir jāskatās arī uz to, ka trūkst koordinācija darbam, ko īsteno, piemēram, šādas parlamentārās asamblejas un nacionālajie parlamenti. Ir, protams, kaut kāda kopēja darba kārtība, bet eh, tā nav pietiekami saskaņota. Mums ir jāturpina strādāt pie šādu kopēju risinājumu meklēšanas. Nacionālajie parlamenti nereti ar diezgan lielām aizdomām izturās pret to, ko dara starptautiskie fórumi. Un visbeidzot, Mums nepieciešams īstenot informācijas kampaņas, izglītot cilvēkus. Viņi nereti nezina, ko nozīmē parlamentārā diplomātija. Viņi nezina, cik efektīva tā var būt un kā tā patiešām var dot būtisku ieguldījumu sadarbības uzlabošanā starp dalību valstīm un uh, citām valstīm, kur tā darbojas visā pasaulē. Nu, lūk, tādus saredz galvenos uh, šos aspektus, problēmu jautājumus. Un jāsaka vēlreiz kārkārtīgi interesanti klausīties uh, Johansona kunga teiktajā. Un tomēr vēl viena lieta, viena lieta, ko nedrīkstu nepieminēt un kas tika pieminēta debašu gaitā. Ja to nepieminētu, tad, disk, tad klusēšana varētu tikt uzskatīta par piekrišanu. Es gribu teikt, lūko ir e, tāda reģiona Eiropas Savienībā, kur tiek piedāvāta humanā palīdzība e, migrantiem, piemēram, Seutā un tam līdzīgi, un daudzu gadu laikā cilvēku humanās palīdzības sniedzēji ir glābuši tūkstošiem dzīvību vidusjūrā un tam līdzīgi. Seuta un Melija ir, protams, Spānijas teritorija, un tā ir Eiropas Savienības dienvidu robeža, un tas būtu jāatcerās, eh, nu, neizmantojot nekādu veidu populismu. Yeah, Mr. Johnson. Well, you don't, you, you, you don't expect me to respond to all of Droši vien negaidīsiet, ka es atbildēšu pilnīgi uz visu, tas ir ārpus manu iespēju apvērumu, bet ļoti daudz no jums otrajā debašu daļā atkal runājāt par uh, valstu parlamentu atbildību. Un es domāju, ka tieši jāsāk no šī punkta. Esmu pilnībā pārliecināts, ka nacionālie parlamenti varētu daudz vairāk kontrolēt, uzraudzīt, daudz vairāk tiešo ieguldījumu dot uh, starptautiskām organizācijām to darbā. Arī starptautiskās sarunās. Es biju Bukarestē, Bukarestē vakar vakar, un es runāju ar parlamenta priekšsēdētāju un ārlietu komitejas priekšsēdētāju. Mēs runājam par to, kā Rumānijā Nacionālais parlaments cenšas ietekmēt no savas puses starptautisko attiecību veidošanos. Pēdējos septiņus gadus ir notikušas sarunas ar valdību un parlamentu, un šodien ir pieņemts likums, kur ir rakstīts, ka valdībai ir obligāti jākonsultējas daudzās jomās ar parlamentu pirms valdība uzsāk kādas starptautiskās sarunas starptautiskā līmenī. Un parlamentam ir obligāti jādod sarunu mandāts valdībai. Es domāju, ka tas ir lielisks piemērs tām, kā parlamenti var nodrošināt sev vietu, to, lai viņu viedoklis tiktu uzklausīts pirms sarunu sākšanas, un, jo īpaši pirms sarunu beigām. Tādā veidā parlamentiem varētu būt arī tāda reāla ietekme, reāla spēja ietekmēt sarunu gaitu no valdības puses. Es domāju, ka tādu ceļu varētu izmantot arī citi parlamenti, ja tas jau nenotiek tā. Un vēl Otra lieta, par to es nerunāju savā prezentācijā, bet tas ir pašsaprotami droši vien. Ir pārāk daudz šādu starpparlamentāro iniciatīvu. Tiešām ir milzīga pārklāšanās starp dažām, dažādām šādām iniciatīvām. Un ļoti grūti ir izbeigt kaut ko darīt pēc tam, ka kaut kas ir uzsākts. Mēs esam redzējuši pūliņus slēgt noteiktu parlamentāro organizāciju darbību, ir tīpaši Eiropā un Rietumu Eiropas Savienība ir tīpaši. Es biju mēģinājums, laikam, slēgt to, bet tas bija ļoti grūti. Tātad mums ir kārtīgi jāapdomā, vai ir nepieciešams radīt kaut ko jaunu, mums ir jāizdomā kārtīgi un jāvar vaļā tikai kaut kas tāds, kas ir absolūti nepieciešams. Un vēl otra lieta, mums ir jādara vairāk un jācenšas labāk koordinēt organizāciju darbu. No mūsu puses eh, IPU mēs domājam par šo jautājumu, un pirms diviem gadiem mēs eh, tagad veltam īpašu laiku debatēm ar starptautiskām citām organizācijām, vismaz lai šī organizācija, cita organizācija pārstāvis zina, kas notiek un, un ko dara citi atkal. Un mēs ļoti ceram, ka tādā veidā tas iezīmēs kaut kādu sinerģētisko virzību un varbūt arī, varbūt arī samazināsies pārklāšanās darbos starp dažādām organizācijām, kas ir radīts. Vēl es gribētu arī īsumā komentēt finanšu krīzes jautājumu. Izskanēja doma, ka ir ļoti daudz eh, dažādi dalībnieki, figuranti, kas ir varbūt eh, spēcīgāki nekā valdības savas ietekmes ziņa. Arī mēs esam konstatējuši kaut ko līdzīgu, arī parlamentārajā līmenī, tad, kad IPU ierodas eh, ANO struktūrās un mēs eh, cenšamies vest sārunas, mēs cenšamies arī izbrīvēt kādu vietu parlamentiem. Tas viss ir ļoti vienkārši. Ja Jūs to pašu cenšaties izdarīt Pasaules tirdzniecības organizācijā vai arī Bretton Woods institūcijās. Un um, pagāja daudz, gar, daudz gadu, pirms mēs Pasaules tirdzniecības organizācijā uh, varējām ielikt tā kā savu pēdu durvju spraugā. Bet Pasaules bankā un Valūtas fondā tas mums nav vēl izdevies, lai gan pirmajā organizācijā ir parlamentārais tīkls, bet tas ir Pasaules bankas parlamentārais tīkls, tas nav neatkarīgs tāds institīvas ziņā tīkls, e, kur varētu valstu parlamenti saukt pie atbildības Pasaules banku. Un šeit ir tāda liela atšķirība un vēl kāds notikums pēdējo gadu garumā IPU ir veicis pētījumu par to, kāda ir parlamentu loma attiecībā pret Pasaules banku un SVF kredītiem. Vai šeit ir uh, kaut kāds process, kur, kur ietvaros notiek parlamenta kontrola? Un vai ir kaut kāda procedūra, ka šie kredīti no valūtas fonda tiek apstiprināti parlamentā. Mēs šo pētījumu esam veikuši kopā ar Pasaules bankas un valūtas fonda personālu, un pētījumā ir konstatēts, ka eh, principā parlamenti liel, lielākoties nav iesaistīti. Un pētījumā ir arī rekomendācija par un mēs to rakstījām paši, ka ir jādod parlamentiem loma. Mēs esam izanalizējām valstu praksi, un mēs rakstījām savā pētījuma dokumentā, ka e, parlaments ir jāiesaista. Bet e, jāsaka, ka starptautiskais valūtas fonds uzreiz atkāpās no šī pētījuma, un arī nekur viņa lapspusē šis pētījums nav uh, nav publicēts, un arī viņi atsauc pat savu logotipu no pētījumu publikācijas. Lūk, tas ir tiešām tāds gadījums, kas runā pats par sevi. Un vēl, vēl gribu piebilst, ka jūs paši varat izdarīt vēl vairāk arī attiecībās ar šīm institūcijām. Es biju pārsteigts pirms dažiem gadiem, ka konstatēju, ka viens parlaments, tas bija Francijas parlaments, uh, nekad līdz šim, līdz 2000. gadam. Tas bija vēl nekad nebija izvērsis debates parlamentā par Francijas ieguldījumu Pasaules bankā. Francija ir liela devēja Pasaules bankā, bet līdz 2000. gadam nevienu vienīgu reizi parlaments nav pētījis šo jautājumu. Viņu tātad Francija un Pasaules banka. Viņi šo praksi mainīja tikai 2000. gadā. Tātad tas ir Eiropas parlamenta līmenī un nacionālo parlamentu līmenī. Ta, tas ir tas līmenis, kur jūs varat strādāt vairāk un plašāk un sistemātiskāk. Es vienkārši ieteiktu jums strādāt vairāk šādā virzienā un tā kā es tagad esmu IPU pārstāvis, es vēlreiz gribētu pateikt, ka visus šos gadus Es ar milzīgu gandrību esmu strādājis kopā ar Eiropas parlamentu. Es uzskatu, ka šeit ir milzīgs potenciāls, kas vēl nav pilnībā izmantots, ka ir iespējams strādāt kopā daudz vairāk. Un politiski mūsu organizācijai IPU Eiropas parlaments ir vajadzīgs un es pat atļaušos apgalvot, ka es domāju, ka Eiropas eh, parlaments arī varētu iegūt daudz ko no ciešākas sadarbības ar IPU. Mēs sadarbojamies tirdzniecības jomā, bet nav nekāda iemesla apturēt mūsu sadarbību tieši šeit. Mēs varam darīt daudz ko vairāk un plašāk. Paldies! Meines Damen un Herren! Dāmas un kungi! Es nezinu, kā ir jums, bet man ir radies iespējas, man ir radusies sajūta, ka šī bija ļoti informatīva un ļoti iedvesmojoša diskusija visiem šorīt. Es domāju, ka no pirmā līdz pēdējam runātājam mēs dzirdējām pamatīgu analīzi Jā, zālē tiek lūgts izslēgt mikrofonu, kas bija ieslēdzies. Tātad no vienas puses tā bija analīze, kas iedvesmoja citus, ļāva tiem paskatīties no citas puses uz konkrēto jautājumu, un bija arī priekšlikumi. Viss, ko mēs pārunājām šorīt, es domāju, ir ļoti labs ievads mūsu pēcpusdienas darbam, abām divām šīm sesijām. Un tādēļ vēlos pateikties visiem runātājiem un klātesošajiem un teikt, ka lietas, ko mēs šeit pārunājām un prasījām viens no otra, ir tīras valsts tiesības un valsts iniciatīva. Mums ir jāsāk darboties katram savā mājā. Ja, piemēram, Latvijas kolēģis sūdzas par to, ka nav demokrātiski pieņemts lēmums par Latvijas pievienošanos Eirozonai, tad es, kā Eiropas Savienības pilsonis, kā Eiropas parlamenta deputāts, nemaz nevaru ietekmēt šādu lēmumu pieņemšanu vienā konkrētā suverīnā valstī. Protams, šie lēmumu pieņemšanas mehānismi katrā konkrētā valstī pakļaujas tikai un vienīgi šīs valsts konstitūcijai, un to nevar atrisināt ar Eiropas Savienības palīdzību. Otrs, ko vēlos teikt, mēs bieži vien sūdzamies par to, ka Eiropas Savienības padomai ir ļoti dominanta loma, gan rodot risinājumu krīzei, uh, gan citos jautājumos, un ka parlaments netiek iesaistīts. Bet dalību valstu valdību loma šo Eiropas lēmumu pieņemšanā, arī tā ir valstu parlamentu kompetence. Valstu parlamenti ir tie, kas kontrolē katrs savas valsts valdību un kontrolē arī to, kā šī valdība īsteno Eiropas Savienības likumdošanu. Vienalga, vai tas notiek kopienas līmenī vai starpvaldību līmenī. Arī Eiropas parlaments ir otrs likumdevējs, tātad līdzlēmējs, Eiropas parlaments kontrolē komisiju, bet Eiropas parlaments nevar kontrolēt valstu parlamentu pieņemtos lēmumus un valstu valdību pieņemtos lēmumus. Vairāki runātāji pieskārās arī nodokļu jautājumam arī nodokļu tiesības, nodokļu likumdošana ir tīri valsts kompetence. Un mēs zinām, cik ļoti grūti ir Eiropas līmenī radīt šo te kopīgo likumdošanas ietvaru nodokļu jautājumiem, cik grūti mums ir izskaust šīs nodokļu paradīzes arī Eiropas Savienības iekšienē. Arī šeit jāsaka, ka mēs varam eiropeizēt nodokļu sistēmu tikai caur valstu parlamentu pieņemtajiem lēmumiem, valstu valdību pieņemtajiem lēmumiem. Tādēļ vēlos uzsvērt, šķiet, ka Portugāle teica, ka Eiropas parlaments saistībā ar krīzes pārvarēšanu nav spējis novērst nevienu kļūdu, kādas ir šajos savstarpējās saprašanās memorandos. Bet es vēlos teikt, ka mēs nevarējām nemaz tur pieļaut kļūdas, nemaz nerunāju par to, ka mēs būtu varējuši tās novērst, jo mēs nepiedalījāmies šo memorandu izstrādē. Pārvarot krīzi, mums nebija pietiekami daudz Eiropas līmeņa mehānismu mūsu rīcībā. Un es domāju, ka tur mums acīm redzot ir jāskatās vienmēr katram uz sevi, jo ņemu kopš eiro ieviešanas, kopš kopīgās valūtas ieviešanas, Tātad kopš Māstrihtas līguma pieņemšanas ne visas dalību valstis bija īstenojušas visus svarīgos pasākums. Māstrihtas līgumā ir teikts, ka līdz pat trešajam līmenim, līdz pat trešajam posmam ir jābūt īstenotiem visiem pasākumiem, kas bija pirmajā un otrajā posmā. Šobrīd mēs vēl joprojām cenšamies koordinēt tos instrumentus, kas ir nepieciešami kopīgās valūtas stabilizācijai, un diemžēl tas notiek 20 gadus pēc uh, kopīgās valūtas izveidus. Un tad mēs vēl sūdzamies, ka finanšu tirgi darbojas kā diktatori, ka viņi dominē uz šīs skatuves. Bet, protams, ka jau Māstriktas līgumā bija paredzēts, ka vajadzēja izveidot arī kopīgu Eiropas Savienības līmeņa banku uzraudzību, bet tas nebija noticis. Mēs to mēģinājām izdarīt pat 2004. gadā, bet, diemžēl, padomē tas cieta neveiksmi. Tāpat arī jautājums par šo te statistikas pareizu uzskaiti attiecībā uz finanšu jautājumiem, uz budžetu. Arī šis lēmums cieta sakāvi padomē, un šobrīd šī Eiropas Savienības banku savienība uh, ir kā atbilde uz krīzi, bet patiesībā pirms 20 gadiem tam bija jābūt nākamam solim pēc kopīgās valūtas ieviešanas. Un tādēļ es vēlētos aicināt jūs izteikt vairāk šo politisko gribu arī publiskajā telpā Es domāju, tas ir svarīgi, lai publiskajā telpā izskanētu vairāk šī politiskā griba. Ne tikai tad, kad ir pēkšņi krīze un ir jādzēš ugunsgrēks, Nē, lai tas notiktu jau saulēcīgi, un tādā veidā es domāju, ka arī iedzīvotāji sapratīs, ka viņi var ietekmēt šos politiskos lēmumus. Šorīt izskanēja arī teikums, ka mēs vēlamies tātad globālu parlamentarizāciju, neierobežojot valstu tiesības. Tātad neierobežojot katras valsts suverēno varu. Bet man rodas jautājums, kā tas vispār ir izdarāms, kā tas ir sasniedzams. Jo jāsaka, ka runājot par finanšu tirgiem, vai tiešām mēs varam būt suverēni? Es domāju, ka mēs ļoti bieži domājam tieši valsts un nacionālās kategorijās, un pēc tam brīnamies, kādēļ tirgi ir tie, kas dominē šo situāciju. Es domāju, ka ir svarīgi dalīt šo suverenitāti. Jo pretējā gadījumā mēs šo suverenitāti vispār pazaudēsim. Mēs kļūsim atkarīgi no tirgiem. Es domāju, ka svarīgi ir, lai mums būtu šī kopības sajūta, lai būtu sadarbība, uh, nevis konfrontāciju, lai nebūtu pieņemts neviens lēmums, kur mums nejautā viedokli, lai būtu vairāk šo kopīgu pieņemto lēmumu, lai tie būtu pārsvarā pretstatā tiem lēmumiem, ko katra valsts pieņem priekš sevis. Tad, kad tiek runāts par valsts atbildību, rodas iespējas, ka Eiropas Savienība nav līdzatbildīga. Tad, kad mēs runājam par Eiropas Savienības atbildību, ļoti bieži šķiet, ka valstīm vairs nav nekādas tiekšanas. Un tad, kad mēs runājam par globālu pārvaldību, mēs arī kā politiķi radām iespēju, ka citi lemj pār mūsu likmeni, un mēs to nevaram nekādā veidā ietekmēt. Ir jārada sistēma, kur ir skaidrs, ka neviens lēmums netiek pieņemts bez parlamenta ziņas, bez parlamenta iesaistes. Un es no šīs diskusijas varu izdarīt divus secinājumus. Kādēļ mēs nevaram katrā starptautiskā sanāksmē, kur mūsu valsts valdība pārstāv valsti. Kādēļ šīs konkrētās starptautiskās sanāksmes darba kārtība nedēļu iepriekš pirms sanāksmes nevarētu tikt izdiskutēta valsts parlamentos? Un kādēļ mēs nevarētu to darīt kopīgi ar videokonferences palīdzību? Kādēļ mēs nevarētu prasīt to, ka katras valsts valdības pārstāvis, kurš piedalās šajā sanāksmē, tiek ielūgts uz konkrēto parlamenta komisiju ziņot, un šīs komisijas, parlamentu komisijas vai parlamentu komitejas priekšsēdētājs brauc līdz uz katru šo sanāksmi. Kādēļ nevarētu būt tā, ja uh, ārlietu ministrija sūta uz konkrēto sanāksmi valdības pārstāvi, kādēļ viņam nevarētu braukt līdzi arī valsts parlamenta attiecīgā jautājuma parlamentārās komitejas vadītājs. Un pēc tam, pēc šīs startautiskās sanāksmes, protams, attiecīgais parlamenta pārstāvs varētu arī informēt plašāk visus deputātus, kas tad mums liedz to darīt, kādēļ mēs nevaram izmantot šīs jaunās digitālās iespējas, videokonferences, lai koordinētu savas pozīcijas. Mēs bijām tie, kas teicām, ka G20 darba kārtība, tātad G20, kur tie, kas valstu un valdību vadītāji, dažas nedēļas pirms G20 samita tiek izdiskutētas valstu parlamentos un valstu parlamenti, proti arī Eiropas parlaments, sagatavo rezolūciju par attiecīgās sanāksmes darba kārtību. Un šajā sanāksmē tad arī uzstājas parlamenta pārstāvis ar kopīgi sagatavoto rezolūciju. Un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, un neviens mūs nekavē mm, īstenot šādas iniciatīvas. Arī Trojka kas ir starpvaldību instruments. To izveidot bija nepieciešams, jo mums nebija mehānisma, kā atrisināt konkrēto krīzi. Bet, ja, mu, ja mums būtu pārstāvība arī Startautiskajā valūtas fondā, es domāju, ka situācija iespējams būtu atšķirīga. Mums varbūt būtu mazāki šie aizdevumi, īsākas šīs palīdzības programmas un savādāki noteikumi. Šobrīd mums ir jāsaka, ka visi šie instrumenti un visi šie mehānismi ir jāapstiprina parlamentam un pēc tam arī jākontrolē to darbību parlamentam. Un tieši tādēļ mēs kā parlaments atbalstam Eiropas valūtas fonda izveidi, kas būs balstīta tieši uz Eiropas Savienības dibināšanas līgumiem. Ja mums tāds būtu bijis, tad būtu caurskatāmība, būtu šis reglaments, un lēmumi būtu pieņemti demokrātiskāk. Tātad es nesaku, ka ir slikti viss, kas notika, bet Es domāju, ka mums ir jāmācās no šīm kļūdām. Jāsaprot, kādas ir šīs sekas. Jā, un daudz ko mēs nevarēsim atrisināt, negrozot šī brīža dibināšanas līgums. Jautājums, vai mēs vēlamies kārtējo reizi mainīt dibināšanas līgumus, kas ir jāpieņem vienbalsīgi, vai mēs esam gatavi doties pie iedzīvotājiem un teikt, tie ir mūsu parlamentu kopīgie priekšlikumi, lai uzlabotu caurskatāmību, lai uzlabotu demokrātiju, kontroli, Eiropas Savienības rīcības spēju visos jautājumos, kas attiec uz kopīgo valūtu, vai arī mēs cenšamies visu laiku izspēlēt šīs valsts suverenitāti pret Eiropas Savienības rīcības spēju Es domāju, ka iedzīvotāji mums uzticēsies aizvien mazāk un mazāk, ja mēs nerīkosimies. Un tieši tādēļ es uzskatu, ka šīs dienas konference ir ļoti nozīmīga. Mēs nerunājam šeit par kompetenci, mēs runājam par rīcības spēju. Ja mums kā parlamentam nav šī rīcības spēja, tad tādā veidā mēs tikai stiprinām valdības. jo mums ir jābūt rīcības spējīgiem. Ja mums nav šī pamata rīcības spējai, tādā gadījumā mēs netieši stiprinam valdības izpildvaru. Un tieši tādēļ es uzskatu, ka visas pieminētās tēmas ir nozīmīgas. Un es ceru, ka šī konference uh, nebūs bez turpinājuma. Es ceru, ka tai būs turpinājums. Tātad jautājums arī par šo te modeli. Vai IPU, piemēram, varētu kļūt par ANO parlamentāro asambleju? vai arī tieši otrādāk ANO parlamentārā asambleja attīstās un ir kā turpinājums starp parlamentārajai savienībai. Un es domāju, ka par to mēs diskutēsim arī pēcpusdienā. Vēlos noteikti visiem pateikties. Manuprāt, šīs bija ļoti auglīgas un iedvesmojošas diskusijas, kur katram noteikti radās kādi noderīgi priekšlikumi. Un tagad visiem labu apetīti!